So, kolēģis... Uh, Dargie kolēģi, sveicu jūs uz mūsu sanāksmi. Pirmkārt, uh, es gribētu pieņemt darba kārtību, ja nevienam nekādu komentāru nav, tad tā ir pieņemta. Paldies! Mums ir jāapstiprina arī protokoli virknē sanāksmju. Ja nav nekādu komentāru, tad protokoli ir apstiprināti. Man ir arī daži paziņojumi, kas man jums jāsniedz saskaņā ar mūsu reglamentu. Vispirms par uh, koordinatoru lēmumiem un ieteikumiem pēc uh, 6. jūlijas sanāksmes. Te ir runa par uh, iecelšanu amatos, trīs dokumenti, kas attiecas uz uh, OTC atvesinātajiem instrumentiem, EMIR, CCP un ECB rekomendācija attiecībā uz statūtu pārskatīšanu. Tas eh, tātad eh, ir tautspartijai obligātā informācijas apmaiņa nodokļu jomā attiecībā uz pārobežu jautājumiem sociāldemokrāti. Uh, Eh, Paneiropas eh, pensiju jautājumu, tas ir Aldei. Un arī iespējama reakcija uz uh, rekomendāciju um, par PEP, e tas Aldei, un arī uh, NKI regulējums uh, birojam. Par banku dokumentiem koordinatori vienojās pātrinātā procedūrā skatīt kreditoru hierarhijas dokumentu, kur referents ir Hekmarka kungs. 4. septembris būs uh, grozījuma iesniegšanas termiņš, 25. septembrī skatīsim grozījumus un balsosim. Koordinatori arī vienojās uh, saglabāt paralēlu prezentāciju komitejā četriem pārējiem banku paketes dokumentiem un uh, laika grafiks tiks pārskatīts tad, kad tam pienāks laiks, kā jūs zināt, tad mēs rīt arī eh, šodien tātad balsosim par eh, um, IFRS 9 um, noteikumiem. Ekon braucieni 2017. gada otrajā pusē. Koordinatori izlēma atlikt 2000, uz 2018. gadu uh, Šanhais un Pekins braucienu. Tika panākt vienošanās, ka tiks prasīta papildus vieta Vašingtonas braucienām oktobrī uz SVF, un uh, vienojāmies arī uh, 2. un 3. novembrī doties uz Portugāli, uh, ja mūsu partneri būs pieejami. 25. septembrī par deleģētajiem aktiem paredzētā sanāksme nenotiks, un koordinatori apstiprināja uh, Uh, specifikācijas pētījumam, uh, kur tika pasūtīts pēc uh, lūgumrakstu saņemšanas. 0709 lūgumraksts no 2016. gada un vēl viens lūgumraksts no 2016. gada bija iemesls šim pētījumam. Uh, Ziņojums par eh, starpā iestāžu eh, sarunām. Es atvainojos mūsu viesim, ka man ir jāizstāst šie mūsu tehniskie jautājumi pirms mūsu dialoga. Piektais eh, pret naudas atmaskāšanas trialogs Ekonu un Liba komiteja noturēja jūnijā savu pēdējo trialogu Maltas prezidentūras ietveros par um, 5. MLD. Uh, Vienīgais jautājums, kas tika apspriests, ir publiska pieeja trāstu reģistram, kas gūst ienākumus, bet kopš Maltas prezidentūra norādīja, ka tā, tā nav mandāts eh, vēst sarunas par šo jautājumu. Trialogu sarunas eh, ar to arī beidzās pēc secinājumiem. Tātad mūsu eh, sarunu komanda izlēma drīz atsākt sarunas Igaunijas prezidentūras laikā. Uh, Un uh, pir, nākamais sastais dialogs tātad notiks rīt. Par EFSI zināms progress tika panākts pēc 21. jūnija trialoga attiecībā uz EFSI regulas pārskatīšanu. Sagatavošanās darbs ļāva apspriest uh, MBU loga griestus un citus jautājumus, arī rezultātu tabulu un šie jautājumi tika pēc tam apspriesti tehniskā līmenī, lai precizētu tekstu. Šis trialogs arī deva visām iespējām, visām pusēm iespēju prezentēt uh, savu viedokli par politiskiem jautājumiem. Tas, kas ir vēl jāapspriež, uh, attiecas uz finansēšanu, nodokļiem un tam līdzīgiem jautājumiem. Nākamais trialogs arī ir paredzēts rīt. Un tagad vispēcot ar prieku apsveicu mūsu vidū profesoru Nilsu Tigesenu, kurš ir Eiropas fiskālās padomas priekšsēdētājs. Pateicos viņam, ka viņš uh, pielēma, pieņēma mūsu uh, ielūgumu piedalīties viedokļu apmaiņā ar ekonu komitejas uh, deputātiem. Mums jau bija viedokļu apmaiņa ar profesoru Tigesenu decembrī, pēc tam, kad viņš tika iecelts, un viņš uh, piekrita uh, ierasties pie mums atkal, lai sniegtu Eiropas fiskālās padomas viedokli Eiropas ekonomikas koordinācijas pusgada svarīgā brīdī, un tādā šobrīd esam. Vakar Tīgisen kungs piedalījās Eirogrupas sanāksmē, un Eiropas fiskālā padoma nesen publicēja fiskālās nostājas novērtējumu Eirozonai. Tas ir delikāts jautājums, kas regulāri tiek uh, šeit apspriests parlamentā, un pirms dod jums vārdu, es augstu novērtēju jūsu novērtējumu. Jūs izdarāt secinājumu, ka neitrāla eh, nostāja būtu piemērota, es eh, drīzāk būtu atbalstījis komisijas nostāju, bet man jāsaka, ka šis ziņojums ir ļoti interesants un pievēršas vairākiem problēmu jautājumiem. Viens eh, ir koordinācijas trūkums, proti, ja mēs vēlamies eh, tādu pilnīgi atbilstošu Eiropas fiskālo nostāju, tad eh, dalību valstīm, kam ir fiskālā telpa, tā būtu jāizmanto. Mums nav instrumentu, lai tās piespiest to darīt, bet no otras puses, ja mēs vēlamies tādu fiskālo nostāju, kas balstās uz pienācīgu uh, valstu izvērtējumu, uh, situācijas izvērtējumu un eh, tad eh, dalībvalstīs, kam ir mazāk fiskālā telpa, būtu jābūt mazāk ierobežojošo nostājai, tad mēs saskaramies ar tādiem praktiskiem un juridiskiem ierobežojumiem. Un tas ir jautājums jums, protams, pēc jūsu prezentācijas jūs varat par to parunāt, bet izskatās, ka komisija to uh, Um, tā ļoti uh, gudri skata, nedefinējot precīzus skaitļus šo valstu uh, rekomendācijās. Uh, komisija var veikt pienācīgo izvērtējumu attiecībā uz katru valsti, uh, un ņemot vērā attiecīgās valsts konkrēto situāciju, lai juridiski nodalītu un nošķirtu kādi tad ir eh, nepieciešamie budžeta noteikumi, kas ir jāpiemēro, un ehm, kā tad komisija vērtē eh, noteikumu ieviešanu vai neieviešanu, kas ir noteikts eh, līgumā. Tātad komisija izmanto šīs savas elastības iespējas, kas ir noteikts līgumā, kas uh, man šķiet ļoti pozitīvi, bet tas arī palīdzētu risināt jūsu dilēmju. Bet tagad uh, gribu vēlreiz pateikties, kas esat ieradies un labprāt uzklausīsim jūsu viedokli. Lūdzu. Liemāči. Liels paldies priekšsādātāji Galtjērī, godātie ikonu komitejas uh, deputāti. Tas tiešām ir liels gods būt šeit pie jums. Es augstu novērtēju, kas esat mani ieaicinājuši. Tāpat kā decembrī, um, kad mums bija videokonference ar uh, deputātiem eh, eh, kopš tā laika, jā, un arī sen jau sekoju ekon komitejas darbam, un eh, tad, kad Trišē tika iecelts amatā, eh, arī gatavoju viņu uzklausīšanu, bet es ļoti augstu novērtēju to darbu, ko jūs veicat ekonomikas politikas un citās jomās. Bet šodien, protams, esmu šeit ieradies, lai prezentētu pirmo mūsu ziņojumu, ko esam sastādījuši Eiropas fiskālajā padomē. Mūs iecēla pagājušā gada oktobrī, mēs sākām pilnvērtīgi darboties ar pilnu sekretariātu tikai 1. martā apmēram. Um, Martins Lārčs vada mūsu sekretariātu, viņš ir man blakus. Un mūsu pirmais ziņojums ir diezgan īsts, cerams, ka tas ir viegli lasāms. Uh, uh, izklausījās, ka jūs arī tiešām esat to izlasījis. Mēs uh, pirmkārt koncentrējāmies uz fiskālo nostāju eirozonai kā tādai nākotnē un ekonomikas politiku piemērošanu. Pieeja šeit izriet no daļas no mūsu mandāta. Mēs raugāmies uh, uz piemēroto uh, uh, fiskālo nostāju, ņemot vērā ekonomiskos rādītājus, un tā ir pirmā daļa mūsu mandātā. Mēs kontracentrējamies uz 2018. gadu, un mēs diezgan detalizēti apspriežam sasaist ar nacionālajām politikām. Tas, ka mēs uh, izvēlējāmies sākt ar Eirozonas fiskālo nostāju, ir saistīts ar to, ka tas ir diezgan aktuāls jautājums. Pagājuši, kad tas Eiro grupā un citur tika aktuāli ap, aktīvi apspriests, bet tas ir arī viens no a, diviem mūsu mandāta aspektiem. Otrs ir fiskālo noteikumu, kas ir spēkā Eiropas Savienībā piemērošana. Un kāpēc mēs izvēlējāmies sākt ar fiskālo nostāju? Uh, Tas ir saistīts ar Eiropas ekonomikas koordinācijas pusgadu, jau Eiropas semestri, jo pavasarī mēs nācām klajām ar rekomendācijām par Eiropas uh, fiskālo nostāju, lai palīdzētu sagatavot uh, budžeta plānus uh, oktobrī. Un tāpēc šī te dabīgā secība mums šķita piemērota un detaļās tad varam iedziļināties par nacionālo noteikumu piemērošanu un arī tās lietas, ko jūs pieminējāt savos ievadvārdos. Un to mēs tad darīsim, izmantojot arī Nacionālo fiskālo padomju pieredzi dalībvalstīs. Attiecībā uz eirozonu kā vienotu veselumu, tas, protams, ir ļoti svarīgi. Mēs centāmies izvērtēt kopsituāciju eirozonā ņemot par pamatu prognozes un analīzi, eh, ko ir veikusi Eiropas komisija, SVF, OECD, um, Eiropas centrālā banka, mēs saprotam, ka mēs nevaram paļauties tikai uz vienu indikātoru kopumu, vērtējot ekonomisko situāciju. Mums ir eh, labāk jāsaprot, eh, kāpēc nav Uh, tātad, uh, kāpēc tātad ir šī tendence, ka cenas, uh, ka algas pieauga un kāpēc ir tekošā konta pārpalikums? Mēs nevēlamies nekādu fiskālo pieslīpēšanu veikt. Tas bija viens no galvenajiem argumentiem, kad Māstrihts līgums tika um, gatavots. Uh, Un uh, toreiz uh, tika runāts, ka nevajadzētu Eiropas līmenī uh, teikt uh, ieteikums, izteikt ieteikums, kā uzlabot uh, fiskālo situāciju dalību valstīs. Protams, ka uh, interesanti ir arī tas, vai tas, ko mēs piedāvājām, um, atbilst uh, fiskālajiem noteikumiem vai fiskālo nostāju uh, var uh, īstenot stabilitātes un izaugsmas pakti ietvaros, kas attiec uz ekonomisko situāciju konsens, uh, to avotu vidū, kurus es minēju, ir tāds, ka uh, atgūšanās notiek, bet tā nav vēl pilnīga. Ir mērena algu un cenu uh, izaugsme, un mēs redzam, ka arī investīcijas ir spēcīgas, eh, un tās uztur ne tikai pieprasījumu, bet arī rada nākotnes kapacitātes, un es jau atsaucos uz tekošā konta deficītu, es atvainojos pārpalikumu, un um, Mēs uh, joprojām redzam, ka ir ļoti labvēlīga monetārā politika un tas kopā ar to, ka daudzas maisaimniecības un uzņēmumi joprojām ir ar finanšu ierobežojumiem, tas uh, fiskālo politiku padara daudz efektīvāku nekā tā tā ir parasti normālos laikos. IKP. Uh, Tātad parādi uz pret IKP ir diezgan augsti, uh, īpatsvaru ziņā, un eh, mēs eh, tātad redzam, ka ņemot vērā šo nedrošo situāciju, mēs nonācam pie secinājuma, ka 2018. gadā eh, piemērota šķiet neitrāla fiskālā um, nostāja ir jāpārorientējas attiecībā uz tēriņiem uh, dažādās valstīs. Uh, atbilstība finanšu noteikumiem agregētā līmenī. Mēs prezentējam veselu, veselu virkni grafiku par šo jautājumu, un komisijas eh, pavasara prognozes eh, eh, uzrāda, ka monetārā politika varētu tikt padarīta vaļīgāka, Un savukārt ir citi, kas norāda, ka to varētu padarīt stingrāku. Tātad mēs eh, ziņ, katrā ziņā esam tuvu šādai neitrālai nostājai, un mēs eh, neredzam, ka to varētu apsprī, apstrīdēt, nekāds iemesls tam. Jūs redzat šos rombus grafikā, eh, sarkanos rombus, Tur ir runa par stabilitātes un izaugsmas pat noteikumiem, ka tiek tiek ievēroti, bet valstis, kuras ir uh, pārsnieguši savus vidējā termiņa mērķus uh, uh, fiskālajā politikā, izmanto šo fiskālo telpu, lai uh, vērstos plašumā. Uh, tātad šo fiskālo telpu mēs uh, definējam kā attiecīgu pret vidējā termiņa mērķiem. Next, uh, thing, uh, Un uh, nākamais pants ir par to, ka situācija ir diezgan līdzīga uh, daudzās valstīs, izaugsmes likmes procenti ir diezgan līdzīgi, bet uh, ilgspējības problēma līmenis un uh, arī ekonomikas stāvoklis ir atšķirīgs bet šis te temps, ar kuru uh, ražošanas apjomi um, pieaug, ir apmēram tāds pats. Bet šeit mēs atkal atkārtojam to, kāds bija ieteikums valstīm, proti izmantot šo te uh, telpu, kas ir vidējā termiņa mērķos, uh, to varētu attiecināt uz individuālām valstīm. The pursuit of, of national policies nacionālo politiku īstenošana nevienmēr novad pie optimāla rezultāta visai Eirozonai. Tas tika atzīts arī, ka tika veidots Māstrikts līgums, bet tika atzīts arī tas, ka tad, kā valstis joprojām ir atšķirīgas, tām ir vajadzīgas atšķirīgas fiskālās politikas, un tā tad paliek nacionālo valdību uh, politika, nacionālo valdību ziņā tas paliek, kā šī politika tiek veidota. Un valstis bieži vien valdības neņem vērā ietekmes efektus no citām valstīm, no kaimiņu valstīm, un Martīs līguma sastādīšanas laikā tas netiek pieņēkami ņemts vērā, bet šobrīd eh, tas ir aktuāls jautājums. Katrā ziņā uh, eirozonas veiksmīgas, uh, veiksmīga funkcionēšana ir uh, svarīgs mērķis, un valstīm ir jāatzīst, ka ir šī te ietekme, uh, um, pa dažādiem kanāliem no vienas valsts uz otru un tikai pievērsties nacionālajiem fiskāliem noteikumiem uh, nav pietiekami, jo uh, tas tad veicina ideju, ka uh, Eiropas dimensija nav svarīga. Un tas atkal novērt mūs pie tagadējās dilēmas, ka valstis, kurās ir uh, fiskālā telpa uh, un ka tās to neizmanto, uh, Uh, fiskālā ziņā. Uh, Tā pašā laikā tiek prasīts uh, valstīm, kurām nav fiskālās tāps, veikt fiskālo ekspansiju. Un šis, šī spriedze aizvien vairāk pieaugs, mums ir centralizēta monetārā politika un decentralizēta nacionāla noteikuma citās politikās. Un pirmkārt mēs varam atzīt problēmu un veikt labprātīgu koordināciju. Uh, jo īpaši valstīs, kurās ir pārsniegt vidējā termiņu mērķi, bet arī var īstenot fiskālo plašāku integrāciju, kā tas tagad tiek apspriests un kā to piedāvā piec priekšsēdētāju ziņojums, kas tika pieņemts 2015. gadā, un arī komisijas dokuments to iesaka. Paldies par uzmanību. Thank you. Thank you very... Li liels paldies par šo ārkārtīgi interesanto prezentāciju. Tagad sākšu ar mūsu jautājumu un komentāru raundu. Burkhard Balca kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Eiropas fiskālajai padomē par pirmo interesanto ieskatu Eirozonas fiskālajā kursā. Mēs esam ar kritisku nostāju, runājot par šiem apkopotajiem datiem un Eiropas uh, politiku, vai kā mans kolēģis Gunārs Hokmārs parasti mēdz sacīt, ja mēs ievietojam uh, pēdas leduskapī un galvu krāsnī, tad vidējā temperatūra vienmēr var būt pareiza. Jūs pats runājat par šeit pastāvošiem ierobežojumiem, un par pienākumu ievērot fiskālos noteikumus un likumus, un ka šeit nevar atteikties no kopīgā virziena, taču beigās ik vienai dalībvalstī ir savs pienākums veikt eh, mājas darbs un ievērot savienības līgumus un noteikumus. Tāpat arī vēlamies pateikties par jūsu norādi un ar nepacietību gaidām fiskālās padomas darbu par uh, tās otro galveno uzdevumu, proti fiskālo noteikumu ievērošanu. Manuprāt, mums arī ar interesi vajadzētu ņemt vērā to, ka aktuālie politikas lēmumi liecina par tādu viegli ekspansīvu fiskālo nostāju 18. un turpmākajam gadam, un jūs uzskatāt, ka neitrālāka nostāja ir piemērotāka. Taču, manuprāt, ir jāpievērš arī būtiska uzmanība vēl vienam aspektam jūsu analīzē. Jūs ļoti noteikti norādat, kā šobrīd parādi parādu sektorā novērojams samazinājums, taču eh, ņemot vērā novecojošo Eiropu, šeit radīsies slodze budžetiem. Un šos, šādu analīzi var arī gūt no komisijas veiktās analīzes, un mēs vēl joprojām atpaliekam no stabilitātes izaugs paktā paredzētajiem uh, uh, paredzētām aplisēm. Vēlos jums uzdot pāris jautājumus. Budžeta konsolidācija. Jau kādu laiku tiek veidots spiediens attiecībā uz to, ka vairākām dalībvalstīm būtu jāpalielina izdevumi, jābūt daudz elastīgākām. Un ja mēs ņemam vērā skaitļus, tad tie ir tieši, tas ir tieši tās valsts, kurām jau ir uh, lieli parādi. Uh, un kur ir arī attiecīgs uh, eh, paauģu sadalījums. Un mans jautājums, kā mēs tagad uh, nodarbojamies ar īstermiņu fiskālo politiku, kur nākamajām paaudzēm būs tikai jāmaksā pensijas un paši, un šie cilvēkiem pašiem nebūs vairs nekāda garantija. Un kā jūs varat uh, nodrošināt to, ka par spīti šiem pieaugušajām vecuma pensijas logam uh, tiks nodrošināt attiecīgs garantīs un ka šeit nepastāvēs arī juridiski konflikti. Paldies! Um, Dr. Balts, uh, thank you for your... Balts kungs, paldies par jūsu paustiem komentāriem. Ņemot tos vērā. Runāšu par noslēg... noslēdzošiem komentāriem par šīm bažām par ilgtermiņu nākotni tās ir pamatot šajā kontekstā. Mēs arī, protams, esam aplūkojuši šos aspektus, un komisija tikko kā ir publicējusi datus un rādītājus par stabilitāti, un ir tiešām gadījumi, kur uh, dalībvalstīm ir problēmas ar šo 60% noteikumu, un dažas valstis saskarsies ar problēmām ilgtermiņā, ne tikai saistībā ar demografisko situāciju, bet arī veiktajiem reformām un pasākumiem, kas ir īstenoti attiecībā uz izaugsmas kapacitāti. Jā, ainava nav lieliska un pastāv šī 60% problēma. Taču pateicoties par piekļuvai ECB, e mums vēl ir laiks mainīt lietas, un tas tiešām ir būtiski. Uh, lai mēs ievērotu noteiktu rīcības tempu zināmās dalībvalstīs, piemēram, Itālijā un Portugālē ir 160% IKP, kas neat, neatbilst noteikumiem. Taču ņemot vērā, ka normalizējošo situāciju mūsu ekonomikā, uh, Mums ir jāpalūkojas uz ilgtermiņa potenciālu par lielākām investīcijām, kur dalībvalsts vairāk tērē, ne uh, aizsardzībai, bet uh, un uh, patēriņam, bet uh, veidojot kapacitātes, lai, labā, lai nodrošinātu labāku pamatu pensiju fondiem. Tas noteikti arī attiecas uz jūsu valsti, kur uh, līdzekļi tiek izmantot infrastruktūrai un tā tālāk. Situācija uh, dalībvalstīs mainās. Un tas, protams, ir saistīts arī ar ekonomikas potenciālu. Un šeit var paust uh, pozitīvus atzinumus attiecībā uz dalību valstu tēriņiem. Runāt par šiem citātiem. Komisija ik pa laikam publicē paziņojums par Eiropas ekonomiku, bet patiesībā runa par Eiropas ekonomikām. Un ir jāņem vērā tas, ka šī savstarpējā atkarība tiešām pieaug arvien vairāk un ir jāņem vērā tas, kas notiek uh, pāri robežām. Un tas viss atspoguļojas arī nacionālajos datos. Paldies! Tevo kundze lūdzu. Paldies! Paldies profesoru Tīgasen kungam par prezentāciju. Es sabrīnoju jūsu optimismu un drosmi šajā eirozonas pašreizējā situācijā. Man radies tāds iespējas, ka nacionālo valdību ietvaros nepastāv nekāda internalizācija attiecībā uz nepieciešamību uh, savstarpēji sadarboties starp ekonomikām. Jūs pareizi runājāt, ka tad, kad mēs runājam par Eiropas ekonomiku, tad mēs nerunājam par Eiropas ekonomikām. Bet ko mēs varam izdarīt, lai panāktu zināmu progresu šajā laukā? Jūs aprakstījāt uh, pastāvošo spriedzi, taču ko mēs varam darīt uh, Eiropas uh, pusgada ietvaros, lai īstenot lielāku ietekmi vai lai tiešām iedrošinātu dalībvalsts palūkoties uz pārpalikumu, nevis tikai iekšējām problēmām un grūtībām? Kādi būtu jūsu ieteikumi? Paldies eh, par uzdotiem jautājumiem. Es nedomāju, ka mēs esam pārāk optimistiski. Es domāju, ka mūsu viedokļi ir diezgan vienprātīgi arī attiecībā uz komisijas, EKB, Sartiskā valūtas fonda teikto. Manuprāt, visas šīs institūcijas un mēs atzīstam to, ka ir gūti zinām progress. Mēs vairs neatrodamies 2014. un 2015. gadā, ir panākt zināms progress gan attiecībā uz izaugsmi, jo īpaši bet arī vismaz dažas valstis ir uh, pārgājušas jaunā stadijā, pametot programmas, aizdevuma programmas, piemēram, Spānijai labs veiksmes stāsts. Un ir uh, rādītāji, kas liecina par to, ka mēs varam pāriet no pesimisma atmosfēras. Runājot par negatīvo ietekmi masīvai konsolidācijai, kāda uh, bija 2012. un 2013. gadā, ja mēs palūkojamies uz šo posmu, šo, tad mēs varam redzēt, kas var uh, notikt uh, nepareizi, ja nenotiek, ja netiek precīzi novērtēt šis pārpalikuma efekts. Un, manuprāt, fiskālo politiku pielāgošanas galvenais arguments ir tas, ka monetārā politika neko vairāk nevar izdarīt, un mēs jau kādu laiku šeit veic, attiecīgi rīkojamies, un daļā pasākumi ir paredzēti, lai sagatavoties izaugsmai un tās efektiem, taču turpmākos gados mums vēl joprojām būs stabili procentu likmes, un tas ir labs laiks, lai domātu par investīcijām Eiropas valstīs Balstoties šiem pašreizējiem procentu likmi rādītājiem, uh, tad izvairoties no pārpalikuma radītās negatīvās ietekmes. Bet nevajadzētu būt pārāk optimistiskiem, domājot, ka viss var panākt tikai nacionālā līmenī. Un runāt par nacionālu līmenī un nacionālajām valdībām, viņām uh, fiskālā uh, situācija ir eh, tiešām viens no galvenajiem uzdevumu laukiem un nevar, eh, ir grūti pārliecināt dalībvalsts rīkoties tā, lai tas dotu labumu arī, lai, lai viņi vairāk pievērst uzmanību visas Eiropas tautsainiecības eh, situācijas uzlabošanai. Paldies, Tramoso kungs! Paldies, priekšsēdētāji! sveicu profesoru kungs mūsu ekonu komitejā ar šo ļoti interesanto prezentāciju. Man ir pāris jautājumi, jo vēl joprojām labi atceros to, ko teica Rubīnī 2009. gadā, ka publiskie valstu parādi būs visu burbuļu māte. Un ņemot vērā jūsu analīzi, kuru veicat attiecībā uz Eirozonas eh, parādu un visas Eiropas Savienības parādu. Runājot par kvantitatīvās uh, mīkstināšanas programmu, kas tika īstenota, mēs šeit novērojam ievērojamu ietekmi ilgtermiņa analīzē un nākotnes valstu parādos, jo ja mēs atgriezīsimies pie iepriekšējā scenārija, kas mums bija 2010. un 2011. gadā, uh, kur bija ievērojams, ievēr milzīgas atšķirības starp dalību valstīm, valstu parādu ziņā. Kādas ir jūsu prognozes? Vai mums ir jānovērā milzīga ietekme, kad noslēgsies kvantitīvā mīkstināšana pēc pāris gadiem? Un tad otrs jautājums, kā mēs varam izmainīt nacionālo budžetu sastāvu, kad runa ir par uh, tēriņiem, izdevumu daļu, kā dalība valsts var vislabākajā veidā investēt savus līdzekļus. Un tad runāt par Eiropu. Vai mums Eiropas līmenī ir nepieciešams harmonizēt uh, valstu investīciju izdevumu ieguvumu? Mm. jomu. Ir zināms, ka daudzās dalībvalstīs ir izveidotas tādas ir, izv... ir sacelts daudz ēku, kur neviens eh, nedzīvo, un eh, ir valstis, kas ir ieguldījuši līdzekļus atvilcienu eh, iegādē, un, un ir izveidot autoceļi, kur neviens pa kuriem nebrauc, un tad mans jautājums ir, vai mums ir nepieciešams kaut kādā veidā anali harmonizēt izdevumu ie, ie, ieguvumu analīzes, lai nodrošinātu labāko praksi šajā ziņā. Paldies! Paldies par jūsu postiem komentāriem. Es piekrītu kolēģim Rubīnī, viņam ir taisnība runāt par to, ka valstu parādi ir visu burbuļu māte. Uh, šo finanšu burbuļu. Un tas tika piedzīvots arī Eiropā. Ir ļoti grūti tiešām samazināt valstu parādus, ko, kad tie ir pārmērīgi pieauguši. Šeit var pieminēt īriju un Spāniju, kur šos parādus logu visvairāk uh, nācās uzņemties uh, privātajam sektoram. Un valstu parādi tiešām ir uh, problēma, kas ir jāņem vērā. Runājot par nevar šeit neko prognozēt, taču var garantēt, ka noteikti būs uh, grūtas situācijas, netiks smagas kā 2011. gadā, kur tādām valstīm kā Itālijai un Spānijai bija parādījusi katastrofāla situācija. Bet mēs varam kaut ko darīt, eh, nodrošinot, eh, saka, to valstu obligāciju likmes. Un šeit būtisku lomu arī spēlē Eiropas centrālā banka, iepērkot valstu obligācijas. Taču mēs uh, redzam, ka par spīti visiem pasākumiem vēl pastāv trūkumi, un mums ir jāizmanto esošā sistēma pienācīgā mērā. Tad jūsu otrais jautājums par investīcijām. Protams, ka ir zinām investīciju standarti un cerams, un lielākā daļa no jums arī noteikti eh, tā dēvētajā Junkera plāna ietvaros ir Uh, novērojis priekšlikums, kur ir zināms, uh, paredzēts zināms valstu garantijas, lai privātajiem investoriem arī būtu nodrošinātas uh, zināmas garantijas attiecībā uz labām investīcijām. Nu, protams, ka vēl ir daudz problēmu, kuras jāatrisina, taču notiek attiecīgs labs darbs gan Eiropas centrālās bankas ietveros, gan Eirozonā, un mēs pielāgojamies nepārtraukti. Paldies, Marija Matijas kundze. Thank you, Chair, and thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī jums par prezentāciju. Jūs atbalstat ideju, ka eirozonas fiskālā politika ir nacionālo valdību prerogatīva, un mēs šajā namā zinām, ka tas tā nav. E, Tautsēniecības pārvaldības sistēma balstās uz uh, nacionālo fiskālo politiku noteikumiem. Uh, Un šeit pastāv nesakritības ar sociālo un izaugsmas paktu. Es gribētu koncentrēties uz pāris no idejām, kuras jūs paudāt savos aplēsēs un ziņojumā. Jūs minējat, ka fiskālās politikas sektoros ir tādi aspekti, kas var novest pie neveselīga valstu parādiem un attiecīgi ietekmēt uh, visu monetāro politiku. Taču kas tiek uzskatīts par neatbilstošu fiskālo politiku konkrētajā gadījumā? Manuprāt, taupības politikas ārkārtīgā mērā ietekmēja uh, šo kopīgo monetāro politiku. Jūs pieminējāt Portugāli arī, runājot arī par trojkas eh, intervences programmu. Mans jautājums būtu tāds. Izskatās, ka Eirozona pārāk ilgi ir cīnījusies ar šo situāciju, un divi galvenie faktori tam ir devuši savu ieguldījumu. Procikliskie procikliskās fiskālās politikas un darba tirgus politikas. Un kāda ir jūsu nostāja par šiem aspektiem, vai jūs varētu kaut ko sīkāk par to pastāstīt? Paldies, eh, Marisa Matiskundze, par paustajiem komentāriem, lai cik kritiski tie būtu. Mums, mūsuprāt, Manuprāt, mums ir jānošķir uh, situācija par programmām valstīs un kur intervence ir uh, daudz uh, dziļāka nekā parasti paredzēts stabilitātes izaugsmas paktā. Un mūsu padomēs uzdevums nav aplūkot tās dalībvalsts, kuras ir iesaistījušās programmā. Tas nav mūsu uzdevums. Šīs valsts ir cita kategorija. Tad, kad jūs esat zaudējuši piekļuvu startautiskiem finanšu tirgiem, tad, protams, ka ir nepieciešama citāda veida vienošanās un cerams, ka Spānijas pieredze un arī jūsu valsts pieredze liecina par to, ka ir iespējams ļoti īsā laika posmā tikt galā ar šādu programmu, protams, ar lieliem upuriem, taču jūsu valsts ir arī veikusi ārkārtīgi liels pārmaiņas, un es to neuzskatītu par neveiksmi. Taču, protams, ka ir um, robežas, cik uh, lielā mērā var notikt intervence. Un ja mēs palūkojamies uz citu valstu pieredzi, tad tās uh, pienācīgā mērā ņem vērā mūsu ieteikumus un arī komisijas ieteikumus. Piemēram, ja palūkojamies uz uh, valstu rekomendācijām, uh, Un šeit ir nacionālie lēmumi pielāgoties. Taču es nedomāju, ka jūs varat apgalvot, ka fiskālā politika lielākai daļai dalībvalstu ir nacionālā prerogatīva. Un mēs arvien vairāk strādājam pie tā, lai pārliecinātu šīs dalībvalsts, ka to politikām ir ietekmē citām valstīs un visā Eiropā. Es domāju, ka mēs esam pietiekami kritiski Eiropas fiskālās padomes ietvaros, rīkojoties arī kopīgās uh, konsolidācijas ietvaros 12. un 13. gadā. Mēs tiešām darbojamies, lai nu, novērstu šos procikliskos uh, ietekmes aspektus. Paldies Gīgot kungs nav zālē. Kobur kungs lūdzu. Uh, yes. Jā. Ļoti patīkami jūs redzēt mūsu priekšpusdienas sēdē, interesantas diskusijas. Jūs piedalījāties atvērtā sanāksmē, kurā piedalījās koordinatori 16. gada 14. Septem... Deve decembrī, un jūs izteicāt savu atbalstu fiskālajiem pasākumiem Eirozonā. Neskatoties uz to, ka 18. gadā neitrāla fiskalitāte tiek uzskatīta par Eirozonai piemērotu, vai šie pasākumi tiks īstenoti dažādu dalību valstu fiskālās politikas līmenī. Uh, Ļoti interesanti, ka jūs to teicāt, jo komisijai šķiet interesanta ideja veidot vienotu nodokļu politiku visā Eiropā. Un, protams, jūsu komentāri. Es piekrītu jūsu teiktajam, jūs jau to noteikti sapratāt. Jūsu komentāri tomēr atšķiras no komisijas vēlamā. Vēl bez tām pagājušās nedēļas preses relīzē par četrām naudas atmazgāšanas direktīvām uh, Runa iet par nodokļa izvairas apkarošanu, un tomēr direktoriem ir eh, gandrīz obligāti jāsamazina nodokļu maksāšana akcionāru labā. Protams, nodokļu nemaksāšana ir krimināla noziegums, bet nodokļu izvaira tikai ētisks pārkāpums. Pagājušajā nedēļā es eh, uzdevu šo jautājumu un Atbilde bija, ka e, nodokļu izvairē ir jātiek apkarotai. Patiesībā es nesaprotu, kāda ir atšķirība starp nodokļu nemaksāšanu un nodokļu izvairu, bet, protams, visiem ir skaidrs, ka runa iet tikai par naudas izspiešanu no Eiropas, un visiem ir skaidrs arī tas, ka brīdī, kad apvienotā karalista izstāsies no Eiropas Savienības, tas būs milz caurums Eiropas Savienības budžetā. Pats nāku no Skotijas, eh, tāpēc vienmēr esmu iestājies par neatkarīgu. Prieksēdētājs, jūs te jaucat kopā fiskālo jautājumu un nodokļus. Un itāļu, itāļu valodā arī fiskāli nozīmē nodokļus, un iespējams, ka līdzīgi ir arī jūsu izpratnē, bet atbildēji eh, vārdu dodu tagad mūsu godātajam vies, viesim. Korban kungs, jā, priekšsēdētājs jau teica, vēlējos pateikt tieši to pašu. Tātad ir nošķīrums nodokļi, tātad nodokļu harmonizācija, nodokļa izvaira, tur jautājums vairāk ir makroekonomiskā līmenī, un tas arī makroekonomiskā eh, uh, līmenī ir jārisina, bet uh, nodokļu, nevai, nema, nodokļu nemaksāšana tomēr neesmu pārliecināts, ka ir saistīta ar makroekonomiskiem aspektiem. Protams, nodokļu izvairai var radīt kopīgus nozo, no, noteikumus. Tas attiecas gan uz uzņēmumu nodokļiem, un dažādās dalību valstīs tie ir dažādi. Nodokļu diferenciācija vēlētos uzsvērt tieši šo aspektu, jo riski, kas ir saistīti ar Eiropas fiskālajiem noteikumiem, uh, ir jābūt nošķīrumam, jo situācija dalību valstīs ir dažāda. Ir dažāds parādu līmenis, ir dažāda ekonomiska attīstība, ir dažāda ekonomiskā stabilitāte. Tāpēc vismaz pēc manām domām tādas tiešas saiknes starp šiem diviem tematiem nav. Bet kļūdas, ko redzējām pagātnē, pieļautas Piemēram, ja bija kādas kopīgas iniciatīvas, tad tās tiešām bija pārāk vienojošas, bet situācija valstīs bija atšķirīga. 2007.-2008. gadā sākusies krīze valstīs lielākoties bija ļoti laba ekonomiskā izaugsma, un eh, valsts domāja, ka tā tas arī turpināsies, tāpēc rekomendācijas šajā virzienā bija nepareizas. Iestājās krīze, un tad eh, komisija arī teica, ka būs Eiropas ekonomiskās atveseļošanās politika. Uh, Iespējams, ka tas būtu bija nepieciešam, nepieciešams, bet eh, tas lika uz spēles to valstu, kuru publiskie izdevumi jau tā bija pietiekami mazi, lika uz spēles bezmaz to izdzīvošanu. Tā tad mainās attieksme, mainās skatījums. Vienu brīdi bija doma, ka visam ir jābūt konsolidētam. Nē, eh, visticamākais, ka. Uh, valstu situācijas, cik nu tās dažādas ir, bet par nodokļu izvēlu runājot piekrīt, ka tai ir jātiek apkau, apkarotē. Bernāds Mano nākamais. Bonjour, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Izlasot jūsu pirmo ziņojumu, esmu nedaudz vīlies. Patiesībā Eiropas fiskālā padome, esot tā kā neatkarīga no Eiropas komisija, bet to es ne, nemanu, lasot jūsu ziņojumu. Turklāt nav neviena konkrēta priekšlikuma. Es piekrītu, ka Vācijā ir jāizmanto savas budžeta maržas, piemēram, lai finansētu publiskās investīcijas infrastruktūrā nacionālā mērogā, tas dinamizētu Eirozonas ekonomisko izaugsmi. Žēl arī, ka jūsu ziņojums nenosūta, nenosoda Eirozonas struktūrālo struktūru trūkumus, piemēram, e, maiņas likmes e, un e, arī to, ka nav iespējams samazināt konkurētspējas atšķirības starp dalībvalstīm. Un nav nekas arī runāts par balstu parādiem, kas būs uz nākamo pauģu pleciem. Pārmērīgs pārāds ir valstīs, bet vai jūs par to runāsiet nākamajā ziņojumā? lai um, dalībvalsts samazinātu savu atkarību no starptautiskajiem finanšu tirgiem. Paldies! Thank you, uh, Ms. Paldies, Manokungs! Uh, to varbūt ir grūti redzēt um, patreizējā ziņojumā, bet par 18. gadu runājot, mēs piekrītam komisijas rekomendācijām un arī komisijas vērtējumam. Es nesaku, ka mums būtu tas jākritizē, un ja mēs kritizējam situāciju, tad tam ir jābūt argumentētam. Tā kā šobrīd es piekrītu komisijas teiktajam, bet komisija nekādu spiedienu uz mums neizdara. Uh, Mūsu sekretariāts strādā pilnīgi neatkarīgi, tikai sagatavojot mums instrukcijas. Mēs esam pieci eh, de delegāti un ir ļoti augsta līmeņa akadēmisku akadēmiskajā jomā sādā strādājoši profesionāļi, un mūsu galvenais uzdevums ir teikt taisnību. Un, protams, ja mēs vēlamies kritizēt komisiju, tad mēs nevaram būt pārāk cieši saistīti ar to bet eh, raugoties uz dažādām valstīm, tad saspēle starp dalību valstīm un komisiju ir rezultējusies ļoti kompleksos noteikumos, kas šobrīd ir vesels noteikumu džungles. Un tur kaut ko saprast tiešām ir ļoti grūti. Bet patiesībā es nezinu, mēs eh, neesam vēl eh, noteikuši mūsu pozīciju. Jā, protams, jūs varat to kritizēt. Ja Eirozonā ir vesela virkne problēmu, ir konkurētspējas problēmas, un nedomāju, ka tās varēs atrisināt, atrisināt atsakoties no emu un piemērojot elastīgākus valūtu mājas kursus. Tātad makroekonomiskā procedūra, ko ieteica komisija, ir vesela virkne indikātoru kritēriju, kurus komisija strikti uzrauga, bet e, situācija patiesībā ir tāda, ka tos uzraudzīt ir pat grūtāk nekā stabilitātes un izaugsmas pakta īstenošanas uzraudzību. Kad e, mēs redzējām makroekonomisko nelīdzsvaru, tad viena dimensija, kas netika ņemta vērā, tā bija. Un ja mēs vēlamies ekonomikā panākt līdzsvaru, tad eh, to sakārtot ir ārkārtīgi svarīgi. Bet eh, domāju, ka fiksēti valūtas maiņas kursi no tiem vajadzētu gūt pēc iespējas lielāku labumu. Ir tādas valstis, kuras ārēji raugoties no konkurences viedokļa šķita pilnīgi bezcerīgs gadījums pēdējos piecos gados ir pamatīgi sapsparojušās. Un šobrīd, izņemot Franciju, visās Eirozonas valstīs ir tekošā konta pārpalikums, tā kā tas ir labi. Mums ir palikusi divas minūtes, saka priekšsēdētājs. Paldies! tad varam pabeigt eh, mūsu viedokļu apmaiņu. Un eh, ļoti interesants un auglīgs diskusijas. Man, eh, man ļoti ietekmēja jūsu teiktais par ekonomiskās izaugsmes situāciju, proti šāda situācija ir cikliska, tomēr ar veselu virkni komponentu. Tas nozīmē, ka vēl ir daudz darāmā, un tas savukārt eh, prasa ļoti labas dalību valstu politiku, ekonomisko, fiskālo, bet arī šo politiku efektīvu koordinēšanu. Šobrīd eh, mums nav rīka, lai šo sadarbību un koordinēšanu veicinātu, kā jau jūs teicāt, makroekonomiskā nelīdzsvara e, eh, procedūra un to ietekme uz parādiem. Redzēsim, ko tas dos. Un eh, tas, ka lielāka fiskālā integrācija šķiet ir nepieciešama, un jūs jau arī to piedāvājāt kā vienu no risinājumiem, Viegli tas nebūs, bet ir tādi starpposmi, kas varbūt mums ļauj doties šajā virzienā nedaudz gludāk Un to, tas jau arī komisijas dokumentā parādās. Arī centralizētu fiskālās politikas komponentu ierobežojums, piemēram, nacionālo dalību valstu iespēja savilkt kopā pirmos un otros etapus. Tātad Junkera plāns šobrīd mēģina šos mehānismus iedibināt. Un e, šobrīd mēs mēģinam uzlabot arī investīciju kvalitāti, ne tikai piesaistot investīcijas kvantitatīvi. Tas ir arī e, komisijas patreizējais fails. Kā jau šeit viens deputāts pieminēja par agregātu, agreģēto fiskālo situāciju un izdevumu kompozīcija tieši raugoties pa nozarēm, situācija ir ļoti daudzveidīga un to visu sakārtot ir milzīgs izaicinājums. Bet, kā jau es teicu, šīs fiskālās padomes loma ir konsolidēt ļoti labu analīžu un vērtējumu apkopojumu. un e, jūs visu iesaistīto pušu sadarbību mēģinat salikt tā kā vienā piltuvē. Es esmu pārliecināts, ka demokrātiskāks, e, caurskatāmāks un efektīvāks e, mūsu ekonomiskās politikas koordinācijas modelis nāk par labu visiem. Paldies! So, uh, two minutes of suspension divas minūtes pauze, un tad ķersimies klāt nākamajam darba kārtības punktam. So, dear colleagues, let's start our point six. Uh, um, Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir pirmā viedokļa apmaiņa likumdošanas priekšlikumam Eiropas parlamentu un padomas direktīvai par apstākļu nodrošināšanu nolūgā dot dalību valsts konkurences iestātēm iespēju efektīvāk izplatīt konkurences noteikums un priekšējo tirgus pienācības darbības nodrošināšanu ļoti aktuāls dokuments. Citu starpā arī tāpēc, ka tas ir koplēmuma procedūras ietvaros pieņemams likumdošanas akts. Un eh, šajā failā runiet par ļoti delikātiem un aktuāliem, svarīgiem jautājumiem. Referents ir Andrēs Švābkungs. Mēs organizējām arī semināru par šo jautājumu. Un vēlētos atgādināt, ka padomas darba grupa ir sākusi jau darbu pie šā likumdošanas priekšlikuma un Maltu prezidentūras, la prezidentūras laikā šis darbs eh, turpinājās un turpinās arī tagad Igaunijas prezidentūras laikā. Švābkungs vārds jums. Paldies priekšsādātāji. Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, man ir prieks, ka šodien mums ir iespēja pirmo reizi apspriest šo priekšlikumu. Eh, tas ir direktīvas priekšlikums par Eiropas kompetences tīklu plus, ka mums ir iespēja apmainīties viedokļiem. Es domāju, ka tā kā jau priekšsēdētājs teica, šeit ir runa par Eiropas kompetenču būtiskas jomas tālāk attīstību. Tā tas patiesībā ir. Uh, un ka komisija ar priekšlikumu tagad nāk klajā, tas, manuprāt, parāda divas lietas. Pirmkārt, ka komisijai ir liela uzticība šim parlamentam, jo tas ir tikai otrais likumdošanas priekšlikums, kas konkurences tiesību jomā ir jāskata Eiropas parlamentā. Es domāju, ka komā, kopā ar ēnu referentiem. Uh, ar kuriem jau esmu ticies. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai pienācīgi arī uzņemtos šo mums uzticēto atbildību. Tā pašā laikā tas parāda arī to, ka šajā jomā zināmas lietas būtu jāuzlabo un ka tās vēl var uzlabot. Un zināmā mērā tā ir tāda Eiropas kompetences joma, kurā uh, Mums droši vien ir visplašākais eh, potenciāls ņemot vērā mūsu iejaukšanās pilnvaras. No otras puses, protams, mums ir vajadzīgs ļoti elastīgs instruments, un ir jāapzinās, ka eh, pastāv tāda kā dilēma, no vienas puses jānodrošina uh, iesaistītajām pusēm juridiskā noteiktība un otras puses elastība komisijai. Un kā to izdarīt, tas noteikti būs centrālais jautājums turmākajās debatēs, kas mums būs um, turmāko mēnešu gaitā. Vispirms gribētu norādīt tikai uz to, ka komisiju pašu šie pasākumi neskar tikai 101. un 102. panta konkurences noteikumos uh, ieviešana, tas būs dalībvalstu līmenī, uh, Un otrs puses ir, protams, skaidrs, ka būs pārklāšanās jomas, kur dalībvalstu iestādes piemēros Eiropas tiesības, un uh, to arī uh, Eh, um, ir jāizdara veiksmīgi saskaņojot to ar Eiropas komisiju. Tātad no vienas puses mums ir eh, jāpanāk pēc iespējas lielāka vienotība tiesību piemērošanā, bet no otras puses nacionālajām kon eh, konkurences iestādēm ir jāatstāja pēc iespējas lielākas um, brīvas rīcības pilnvaras viņu nacionālajā ietvarā, lai pēc iespējas uh, nepārtrauktāk varētu īstenot savus pilnvaras. Uh, efektīva konkurences tiesību eh, piemērošana um, noteikti novedīs pie labāk funkcionējuša vienotā tirgus, kas uh, gan uzņēmiem, gan patērētājiem nāks par labu. Un kopīgi minimālie standarti samazinās atšķirības starp dalību valstīm un tādējādi ne tikai samazinās barjeras vietējā vienotajā tirgu, bet radīs arī lielāku juridisko noteistību uh, eh, uzņēmumiem. Kopumā komisijas priekšlikumu, manuprāt, var um, atbalstīt bez nekādiem iebildumiem, bet, protams, ir daži punkti, uh, kas mums parlamentā ir jāskat kā likumdevējiem, un to mēs arī darīsim. Pirmais punkts, kas man šķiet svarīgs, ir trešais direktīvas priekšlikuma punkts, un tur tiek paredzēts uh, minēt, ka ir Eiropas pamatiesību harta un ka tā ir jāievēro šajā direktīvas priekšlikumā un arī, ka nacionālajām konkurences iestādēm tā ir jāievēro. Tas ir pareizi, bet tas ir arī ļoti vienkārši, jo Eiropas pamatiesību harta jau pastāv. Tātad patiesībā jau šodien būtu jābūt skaidram, ka tas tā ir. Un lai to visu konkretizētu, ko tad Eiropas pamatiesību harta nozīmē konkurences tiesību jomā, mums pārāk neiedziļinoties nacionālajās administratīvajās sistēmās, uh, Uh, vienalga, vai tā būtu administratīvo vai krimināltiesību joma, atkarībā no dalībvalsts, mums varbūt vajadzētu tomēr zināmas labākās prakses vai tādus pieturus punktus sniegt, kurus mēs šajā jomā varētu iekļaut kā tādus uh, vadlīniju punktus. Tas pats attiec arī uz to, vai šīs būtiskās uh, procedurālās prasības uh, uh jātiecina arī uh, uz uh, dažādām tiesu lietām, bet katrā ziņā šie uh, punkti būtu uh, jānoskaidro. Astotajā punktā ir runa par ziņošanas pienākumu. Um, mums ir skaidrs, ka uzņēmiem ir tiesības atteikties paust informāciju, lai um, sevi nekriminalizētu. Un e, šeit ir jāpanāk e, līdzsvars starp efektīvu konkurences tiesību īstenošanu un tiesīgskumu principu e, ievērošanu, kas ir noteikti Eiropas pamatiesību hartā. Un tas arī būs tas uh, grūtais uzdevums, kas mums būs jāizpild Eiropas parlamentā. Un uh, komisija pēdējos uh, lēmumos attiecībā uz digitālo tirgu ir uzsākusi uh, um, um, diskusijas par to, vai nevajadzētu būt iespējamam arī izmantot uh, šādus uh, pasākumus, kas ir paredzēti, un uh, uh komisija uh, paredz uh, to. Es domāju, ka tas uh, nav pieņemams, ka mēs sakām dalībvalstīm, kas tām jādara, bet komisijai nebūs procedūrā iespējas iejaukties. Un tad jāskatās, kā šos līmeņus var sasaistīt. Treškārt, vai um, mēs šīs procedurālās prasības, kas šeit ir atrunātas, arī attiecinām uz saistībām, kas ir uzņemtas, tās augtiem komitments, uh, un, piemēram, vienošanās starp kārtaļu noteikumu pārkāpējiem un komisiju, jo mums šeit ir jānodrošina minimālie standarti. Un vispēcot ir runa arī par naudas sodiem. Ceturtais punkts šeit izrādījās, ka visās dalību valstīs ir šis 10% griestu noteikums. Un ja tas tā ir, tad kāpēc mēs nevarētu to pieņemt uh, kā vienot Eiropas standartu visām dalībvalstīm. Manuprāt, tas būtu tāds uh, labs vienkāršošanas pasākums, ko mums vajadzētu apsvērt vismaz šajā jomā. Otrakārt, šeit rodas jautājums šajā sakrā, vai šeit kā pamatu uh, šiem griestiem ir jāņem uh, vispasaules apgrozījums vai uh, tikai tas tirgus, uh, kas atbilst jurisdikcijai attiecīgajai. Un mēs esam jau, es esmu dzirdējis jau interesants idejas, par to mums vajadzētu šeit komitejā diskutēt. Un ceturtajā punktā ir vai 18. pantu kompensācija direktīvā mums vajadzētu šeit uh, pieminēt, proti, ka mēs vēlamies uh, arī paredzēt iespēju uh, samaksāt kompensāciju pirms naudas sodu piespriešanas upuriem, tas gal galā tirgumu un patērētājiem būtu vislabāk, tas uh, radītu zinām drošību. Uh, toreiz mēs jau to tā lēmām kompensāciju direktīvā, un to mēs varētu šeit arī uh, at, atsaukt. Uh, Tagad par lieciniekiem, kā mēs varam nodrošināt, ja kāds uh, pieteikums sniegt liecību. Tātad, uh, kā šo informāciju tad var droši nodot uh, atbilstošajām nacionālajām iestādām, proti vai mēs radīsim viens pieturs aģentūru, um, bet es domāju, ka kopumā tas eh, viss eh, diezgan labi jau ir atregulēts eh, komisijas priekšlikumā, un tāpēc priekšsādātāji gribēja tikai īsi vēl norādīt uz to, ka grozījumu iesniegšanas, sapranies, ziņojumu iesniegšanas termiņš ir 19. jūlijas, 9. 10. oktobris grozījumu iesniegšanas termiņš un 4. decembrī mēs gribam par šo ziņojumu balsot, un tad atbilstoši manai uh, um, uh, kaklasaitēji, kas man šodien ir uzvilkta. Mēs cerams, varēsim šo priekšlikumu noslēgt Igaunijas prezidentūras laikā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Thank you very much. Paldies. Paldies. Uh, paldies. Paldies, ka iepazīstinājāt arī ar uh, grozījumu termiņiem. Izklausās ļoti reāli. Un vispirms dod vārdu ēnu reperen referentiem. Pirmais dzāmniekungs, lūdzu. Uh, thank you very much. Yes. Uh, Paldies, prieksēdētāja kungs. Arī es uh, vēlētos pateikties referentam par um, ļoti niansēto darbu un vēlētos uzteikt par panākto, jo visi svarīgie elementi ir ziņojumā pie tam ļoti labi atspoguļoti. Jau janvārī Eiropas parlaments skaidri pateica, pie tam eh, tas parādījās kompetences ziņojumā, es biju šā ziņojuma referents. Mēs runājam, ka dalību valsts kompetences iestādēm ir jāizmanto visas iespējas, kuras tām sniedz Eiropas eh, sadarbības platforma. Mana grupa un es pats kā ēnu referents savas grupas vārdā vēlamies redzēt eh, pirmo teksta redakciju. Man personīgi ļoti pateikami šķiet doma, ka komisārs ir atbildējis Eiropas parlamenta idejai, ka dalību valstu konkurences iestādes ir jāatbalsta un jāstiprina viņu rīcībā. Un mūsu idejas patiesībā ir daudz tuvākas vienotrai nekā varbūt citos jautājumos, bet tagad vēlētos pieminēt trīs aspektus un lūgt referentam tos iekļaut pirmajā teksta redakcijā. Pirmais, sociāldemokrāta grupai ļoti svarīgi šķiet neatkarība, vadības neatkarība. Ir jānodrošina, lai dalību valstu konkurences uzraudzības iestādēm būtu pilnīgi neatkarība ikvienā no dalību valstīm. Piemēram, atbilstīgās iestādes vadītāja iecelšana nedrīkstētu būt politiski iekrāsota. Nē, tam ir jābalstās tikai, uz vienīgi, tikai un vienīgi uz eh, kandidāta pieredzi un personīgajiem dotumiem. Otrkārt, dalību valstu konkurences iestāžu darbībai ir jābūt ar pietiekamu finansējumu. Šādas iestādes finansējumu e, nevar, piemēram, balstīt tikai un vienīgi uz soda naudu iekasēšanas ieņēmumiem. Ir, protams, tāda praksa dalība valstīs, kas ļoti labi darbojas, un to vajadzētu padarīt par paraudu praksi un varbūt ieteikt arī citām. Nākamais. Dalību valstu konkurences uzraudzības iestāžu un DG competition sadarbība ir nepieciešama, jo eh, šādai sadarbībai tas nākt par labu arī uzņēmumiem, jo tādējādi uzņēmumi tiešām būtu pārliecināti, ka viņi var strādāt godīgas konkurences apstākļos un nevienam netiks pieļauts konkurences noteikumu pārkāpums. Un visbeidzot, harmonizācija. Harmonizācija noteikumos cīņā pret eh, <clears throat> pret, eh, eh, korup, mm, pret dažādiem pārkāpumiem un arī trauksmes cēlāju atbalsts. Ir vesela gūzma dažādu jautājumu, un referents tos visus savā ziņojumā arī mēģina risināt, un esmu pārliecināts, ka ziņojums būs ļoti veiksmīgs, un paldies vēlreiz par sadarbību, un ceru, ka tāda tā būs arī turpmākajos mēnešos. Prieksēdētājs, paldies! Stāsts Batī nākamais lūdzu. Ja, die ECR-fraktion sieht. Uh... Eh, EKR politiskā grupa uzskata, ka uh, tas ir nepieciešams, ko darīja komisija. Šeit ir runa arī par eh, to, lai izvairītos no arbitrāžas konkurences jomā, lai nebūtu visur jāsūdzās un jāvēršas tiesā, lai karteļus sagrautu. Šis sirdiskais līdzeklis šķiet piemērots minimālajā standarta attiecībā uz uh, Uh, neatkarību un mandātu nacionālajām iestādēm var uzlabot uh, konkrētas tiesību īstenošanu, direktīva respektē atšķirības starp dalībvalstīm un uh, ļauj iespējas piemēroties nacionālajām tradīcijām, tādējādi ievērojot subsidiaritātes principu. Proporcionalitāte tiek uh, uzsvērta ar skaidro komisijas priekšlikumu, kas EKR eh, ir īpaši svarīgi, bieži vien patērētāji cieš no karteļtiesību pārkāpšanas. Uh, bieži vien karteļi ir starp uh, uh, valstu uzņēmumiem, piemēram, Vācijā vai Austrijā ir konstatēts, ka ir bijuši karteļi valsts dzelzceļu uzņēmumiem. Un tāpēc mūsu grupai ir ļoti svarīgi, lai šie noteikumi tiktu īstenoti. Uh, Uh, OECD pētījums rāda, ka 76 privātu uzņēmēju uzskata, ka um, uh, pārtaiski īstenojot regulējumu tiek dota priekšroka valsts uzņēmumiem, un tāpēc uh, mūsuprāt vajadzētu visus tirgus spēlētājus skatīt līdztiesīgi. Eiropas Tātad EKR atbalsta komisijas priekšlikumu, jo um, ir nepieciešams izvairīties no konkurences tiesība arbitrāžas, uzlabota juridiskā palīdzība, uh, iecietības programmas un minimālie standarti nacionālajām konkurences iestādēm, kurus var uzlabot, un mēs nevēlamies jaunu birokrātiju radīt Briselē. Paldies! Thank you. Thank you. Paldies, Jēžeka kungs no Alda grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, tas, protams, ir izšķirīgi svarīgi um, vienotā tirgus darbībai, un mums vajadzētu censties uh, nacionālajām kompetentajām iestādēm dot efektīvākus līdzekļus, instrumentus, lai tās varētu pienācīgi īstenot Eiropas Savienības noteikumu šajā jomā, kas attiecas uz ALDE grupu. Mēs uh, gribam uzsvērt uh, virkni punktu, kurus jau arī minēja citi runātāji. Pirmkārt, sankcijas. Mēs uzskatām, ka sankcijām ir jābūt efektīvām un ir jātur uzņēmumu pārkāpt noteikumus. Eh, sodiem ir jābūt proporcionāliem un harmonizētiem Eiropas Savienībā. Uh, Tajā pašā laikā tiem ir jābūt arī proporcionāliem uzņēmumu izmēram, ja ņemtu vērā MVU specifiku. Vēl joprojām par sankcijām. Maksājumu iekasēšana, protams, ir ļoti būtiska, un šeit mums droši vien būs vajadzīgi ļoti stingri noteikumi. Informācijas apmaiņas starp nacionālajām kompetentajām iestādēm un komisiju un starp nacionālajām uh, kompetentiem iestādēm savā starpā arī ir ļoti svarīga. Mums vajadzētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu uh, objektivitāti un neatkarību attiecībās nacionālajām kompetentajām iestādēm. Mums vajadzētu arī uh, izpētīt, vai uh, noteikumi par nacionālajām kompetentajām iestādēm un to izmeklēšanas pilnvarām varētu tikt kaut kā stiprināti. Un visbeidzot, par finanšu un cilvēku resursiem komisija, protams, nevar uh, izdarīt visu nacionālo kompetento iestāžu darbu. Katrai no tām ir jāuzņem savu atbildību, un lai to darītu, viņiem ir vajadzīgi pienācīgi cilvēku resursi ar attiecīgu kvalifikāciju. Uh, Eh, Priekšsādātā esmu pārliecināts, ka kopā ar referentu un pāriem ēnu referentiem mēs uh, izstrādāsim tādu ziņojumu projektu, uh, kurā mēs arī ļoti pareizi šos punktus atrunāsim. Paldies! Palo Maslo nav klāt. Tad uh, Svens Gīgals no zaļajiem, ja nemaldos, jā. Jā, vispirms uh, sveiciens no Mišela Raimona, kurš uh, ar jums, Švāba kungs un kolēģiem sadarbosies. Žēl, ka kreisie nav klāt, bet konkurence jau ir tāds kapitalistisks princips un varbūt, ka tas ir nedaudz aizdomīgs. Uh, Mišela Ramona vārdā gribēju tikai izteikt dažas izspiezīmes. Mēs kā zaļie atbalstām lielā mērā komisijas priekšlikumu, mūsuprāt tas ir labs, to jau kolēģi arī uzsvēra, ka tas atbilst arī pieredzei, kāda mums ir naudas atmaskāšanas apkarošanas jomā, proti finanšu izlūkošanas nodaļas ir jāveido neatkarīgas. Uh, visās dalība valstīs, tās ir jāizveido balstoties uz Eiropas tiesībām, un tur neatkarības un kompetenču princips ir atrunāts, un ir labi, ka šāds pašs noteikums mēs e, šeit nosakām arī konkurences jomā. Mēs kā zaļie, protams, ļoti vērsīsim uzmanību uz to, lai tādi jautājumi kā interešu konflikti un uh, um, publisko un privāto interešu salāgošana arī tur būtu iekļauti. Nacionālā līmenī, tāpat kā Briselē, mums nevajadzētu atļaut to, kas ir konkurences ģenerāla direktorātā pieņemams. Viņi ir atbildīgi par lietu, viņi tad iztaisno uh, DG komp un tad. Uh, ar privātiem mantātiem eh, konsultāciju uzņēmumos strādā, viņi nevar strādāt pie lietām, kas, pie kuras strādāja konkurences ģenerāldirektorātā, bet var strādāt pie ļoti liedzīgām lietām, un pēc tam tad cilvēki var eh, atkal atgriezties ērtajā eh, darbā, proti šīs virpuļdurvis, šie cilvēki, kas rotē un, uh, un tas krauj institūciju prestižu un uzticību, tas būtu jāpārtrauc Briselē un tas būtu arī jāizliedz nacionālā līmenī. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi, lai visām um, konkurences iestādēm būtu uh, tiesības piespriest administratīvos slogus. Tas līdz šim nav iespējams, un tāpēc arī komisijas priekšlikums ir tik labs. Un mums ir svarīgi arī tas, lai atbildība par uh, iespējamiem sodiem būtu uh, visam uzņēmumam. Es te dzirdu tādas balsis, kas saka, ka mātes uzņēmums tiktu aizsargāts ar uh, meitas uzņēmumiem un tad zināmi sodi uh, Eh, vienkārši aizietu nekurienē, pazustu kaut kur. Es arī uzskatu, ka arī šīs eh, iecietības programmas ir pienācīgi labi jāveido. Un tagad ļaujiet man vēl personīgu piezīmi izteikt, kas nav saskaņot ar Mišelu. Es domāju, Švaba kungs, ka jums ir šeit jāaizstāv tāda uh, tradīcija CDU, CSU, Kristīgi demokrātiskās partijas Vācijā, ja jūs tā tad redzat, esat Oikena sekotājs un štabatīkungs, arī noteikti jutīsies uzrunāts. Es dzirdēju, cik ļoti jūs aktīvi norādiet uz pamatiesībām un uz tiesībām uzņēmumiem um, atteikties sniegt informāciju. Es domāju, ka tiesības attiekties sniegt informāciju, varbūt individiem, bet ne institūcijām. Institūcijām ir jāuzņemas atbildība um, um, par jebkuru nepareizu rīcību, un, uh, protams, ka nevar kāds uh, menedžers atsaukties uz tiesībām nesniegt informāciju. Jūs varbūt ne veikli izteicāties. Mums šeit ir jāpanāk līdzsvars eh, starp tiesiskuma principiem, kā tie ir noteikti pamatiesību hartā, un eh, um, sodu un sankciju skarbumu pret karteļiem un uh, karteļu noteikumu pārkāpšanu. Un, ja mēs panāksim šo līdzsvaru, tad arī viss priekšlikums būs līdzsvarots. Mums nevajadzētu tā vienpusēji izlikties, ka šeit mums būtu darīšana ar kaut kādiem ļoti īpašiem pamatiesību pārkāpumiem. Parlamentam šeit uh, ir vispirms uh, jādomā par funkcionējošu konkurenci un uh, to kaitējumu, kas ir nodarīts tirgus dalībniekiem. Es neredzu Barbaru Kapeli vai citus runātājus. Šeit mums ir Krista Keizens no konkurences ģenerāla direktorāta. Viņš ir direktors. Paldies, ka esat ieradies. Eh, gribētu dot jums vārdu. Lūdzu. Thank you very much, President. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam un ēnu referentam par ļoti pamatoto domu gājienu un idejām attiecībā ar mūsu priekšlikumu. Ir ļoti būtiski iesaistīt Eiropas parlamentu. Mēs tiešām apsveicam ekonu komitejas uzņemto vadošo lomu parlamentu diskusijās. Kā jums zināms, Nacionālās valsts konkurences iestādes pēdējo desmit gadu laikā ir bijuši būtiski partneri uh, mūsu darbā, taču piekrīt jums, ka viņiem nepieciešami pienācīgi resursi, lai varētu veikt šo darbu. Šie četri uh, struktūra bloki šeit ir būtiski, kā arī trīs bloki, kurus jūs pieminējāt. Ši, Šis priekšlikums ir ārkārtīgi būtisks, lai spēcinātu konkurences politikas īstenošanu nacionāla līmenī, lai nodrošu to, ka valsts konkurenču iestādēm ir pietiekami instrumenti, lai pieņemtu neatkarīgus lēmumus un arī īstenotu sodus un pārkākumu procedūras. Šodien, protams, mēs uh, esam tādā kā uzklausīšanas režīmā, lai labāk saprastu jūsu viedokstu, taču, protams, kā ir arī vairāki būtiski jautājumi, kas tika pieminēti un kurus es arī īpaši vēlos uzsvērt. Pirmkārt, neatkarība. Ir pieņemts, ka nacionālo konkurences iestāžu neatkarība ir viens no pamatprincipiem, un uh, pirmā regula neparedz īpašus nosacījumus uh, iestāžu un konkurences nodar, nodrošināšanai. Un tas, protams, uh, nepasargā uh, šīs iestādes pilnvērtīgi no citu, gan privātu, gan valsts iestāžu uh, ietekmes. Un mēs esam pat uh, piedzīvojuši tādu pieredzi, kur iestādes ir saskārušās ar neatkarības uh, mm, ietekmes gadījumiem, un šeit mēs cenšamies uh, uzlabot šo situāciju, nosakot minimālās garantijas, cenšoties nebūt pārāk uh, ierobežojuši, bet cenšamies turpināt uzlabot šo darbu. Tad runājot par uzņēmumu aizsardzības iespējām, tās ir jāņem vērā, un uh, priekšlikums arī šeit runā skaidru valodu, taču no otras puses cenšamies panākt līdzsvaru starp no vienas puses nacionālā konkurences iestāžu efektivitāti un otras puses piemērotām garantijām uh, to pilnvaru veikšanai. Un šeit ir ārkārtīgi būtiski šo līdzsvaru neizjaukt, jo mēs e, riskētu ar iejaukšanos e, dalībvalstu juridiskajās tradīcijās vai pat ietekmētu nacionālās izmeklēšanas procedūras, e, kā rezultātā nesasniegtu vēlamo mērķi. Tādēļ mums ir atsauci uz vispārējiem principiem Eiropas Savienības tiesību aktos un pamatiesību hārtu. Tādēļ šis vēstījums ir ļoti skaidrs un tas nodrošina arī juridiskas iespējas uh, iejaukties, ja tiek uh, ļaunprātīgi izmantoti vara. Tik pieminēts arī iecietības programmas un uh, uzņēmumiem Eiropas ietvaros ir uh, iespējas pieteikties tām programmām, un tāpat arī tiek nu, nodrošināt zināmas uh, garantijas ziņot par slepeniem karteļiem. Un ņemot vērā uh, dažādās atšķirības šo programmu ietvaros Eiropas Savienības līmenī, mēs cenšamies pirmkārt nodrošināt, lai katrai dalībvalstī ir šāda iecietības programma, kur konkurences iestādēm ir iespēja garantēt gan imunitāti, gan atbrīvojumus, uh, vien otrkārt ir nosacījumi, un treškārt arī pieteikuma nosacījumi, kas ir uh, kuriem jābūt harmonizētiem starp visām dalībvalstīm. Šeit mēs cenšamies panākt līdzsvaru starp eh, stimuliem uzņēmumiem eh, ievērot šos nosacījumus un otras puses arī attiecīgi rīkoties konkrētos gadījumos. Līdz šim šie noteikumi ir darbojušies ļoti labi jau um, desmit gadu laikā attiecībā uz elastīgumu. Un tad runājot par sodiem, uh, uzklausījām, kam konkurences iestādēm ir jānodrošina iespēja iekasēt sodus un ka tiem būtu jātiec ne tikai uz uh, meitas uzņēmumiem, bet arī mātes uzņēmumiem. Un sodiem jābūt arī mm, atbaidošiem. Un noslēgumā, kā jau minēju, šis priekšlikums ir ārkārtīgi būtiski vienotā tirgus darbībai, attiecībās konkurences noteikumu īstenošanu, izpildi, īpaši mūsu partneriem, un mēs ļoti apsveicam viedokļus spēcināt šo priekšlikumu, paļaujamies uz jums, eh, dzirdējam, ka jūs gribat, lai viss notiktu pareizi un raiti, un mēs to tiešām augstu novērtējam. Lielas paldies! Paldies! Esmu pārliecināts, ka mēs varēsim ievērot mūsu kalendāru. Došu vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, neiedzināšos visā teiktajā, ko minēja kolēģi, taču eh, vēlos eh, pateikties par jauko sadarbības garu un visus labākos dzimšanas dienas novēlējumus Remer kungam, kurus Gigalkungs varētu nodot viņam. Manuprāt, eh, galvenos jautājums eh, aplūkoja no dažādām pusēm, un viens no galvenajiem aspektiem ir kā atrast pareizo līdzsvaru. Pat Gigalkungs beigās uzsver šo principu, kā ir jāievēro tiesiskums arī šajā jomā, un to mēs cenšamies panākt, vienlaiks nodrošināt pienācīgu elastīgumu. Tāpat ņēma vērā arī de Kaizerkunga teikto, ka priekšlikums ir ļoti labs, bet iespējams, ka parlaments piedāvā zināmas uh, uzlabojumus, jo mēs ticam, ka tas ir ļoti labs, bet to vēl var uzlabot. Ko mēs varam tiešām izmainīt sektorā un jomā, kas jau pastāv ilgu laiku, lai nodrošinātu resursus uh, un garantijas, neizjaucot jau labi strādājošas sistēmas. Mēs gribam uh, tikt galā ar problēmām, kas pastāv šajā sistēmā, taču negribam skart eh, labi darbojošos sistēmas elementus. Tādēļ šeit ir ļoti uzmanīgi jāatrod līdzsvars, un tā ir taisnība, ka sociālā tirgus eh, tautsainiecība, kā Erhards to minēja, šis ir viens no galvenajiem priekšlikumiem. Un šeit piekrītu Gīgot kungam un arī Sapatī kungam. Mm Kaut gan mums ir uh, atšķirīgi viedokļi par uh, to, kā visu īstenot praksē, bet ceru, ka mēs turpināsim mūsu auglīgās diskusijas, ievērosim uh, darba kalendāru un ka noslēgumā mēs gūsim ļoti labu komisijas priekšlikumu attiecībā uz valstu konkurences iestādēm. Lielas paldies! Vēlos atgādināt laika grafiku. priešlikuma projektu prie, eh, prezentēšana 9. oktobrs, grozījuma iesniegšana 10. oktobris, grozījuma aplu, grozījumi 11. novembris un tad balsošana decembrī. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punktu numur 7. Eiropas Savienības 218. finanšu gadu vispārējais budžets, visas iedaļas. Šeit referents ir Markus Ferberkungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! Zinu, ka budžeta procedūra ekona uh, komitejā nav vismīļākā un viss vienmēr paliek uh, prezidijām un tad priekšsēdētājs arī ar to negrib nodarboties un tas paliek tad vicepriekšsēdētāja ziņā. Un runājot par galvenajiem jautājumiem, šeit ir trīs aģentūras Eiropas banku iestādē, vērtspapīra uzraudzības iestāde un apdrošināšanas iestāde uzraudzības iestādi. Katram šīm iestādēm jānodrošina attiecīgs budžets, jo tās īsteno būtisku koordinācijas uzraudzības uh, uzdevumus. Protams, ar visām šīm institūcijām es uh, tikko šīm iestādēm priecājos, ka tās tam veltīja laiku un runāt par budžeta procedūru. Arī jūs šeit ievērojat attiecīgu nostāju salīdzināju iestāžu priešlikumus saistībā ar šo budžeta ieplānotajiem cip, Pariem, tātad ir paredzēts 112 darba vietas, par ko mēs vienojāmies. Eiropas uzraudzības iestādi gribētu par divām vietām vairāk nekā paredzēts plānā, un lai īstenot dažādas IT projektus. Šeit arī saņēma sarakstu par šiem projektiem, un, manuprāt, šis prasība ir pamatota, taču pateikšos arī kolēģiem par paustajām norādēm. Esmars 100. 56 vietām. Lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Tātad ESMA 156 vietas pieteica par septiņām vietām mazāk nekā bija paredzēts plānā, bet tas ir saistīts ar finanšu regulējumu, ka tagad Nacionālās uzraudzības iestādes negribēja nodrošināt uh, lielāku finansējumu ESMAI. Un tādējādi secinājums ir tāds, ka Tad, kad trūkst resursu un budžeta līdzekļi, ir būtiski, lai Eiropas uzraudzības iestādes īstenot tieši tos uzdevumus, kur, par kuriem saņēmuši mandātu. Un tad mums ir jārunā arī par šo triju iestāžu uh, pamatfinansējumu jautājumu. Es zinu, ka mēs vēl cietīgi gaidām pārskata uh, procedūras noslēgšanos, taču, manuprāt, visprātīgāk būtu rīkoties tā, ka uzraudzīt tie tirgus dalībnieki, viņiem vajadzētu sekt vismaz daļu no šo iestāžu finansējumu. Mums vajadzētu pārdomāt šādu iespēju, kaut gan budžeta procedūras ietvaros mēs to nevaram šādi atrisināt. Un noslēgumā vēl par Brexitu. Visas trīs aģentūras, protams, tiks kaut kādā veidā ietekmētas saistībā ar Brexit iznākumu, tu, jo tas ietekmē arī Eiropas finanšu tirgus. Tas nozīmē, ka mums būs nepieciešami arī nepieciešamie resursi, personāls, IT kapacitātes. Un Eiropas banku iestādē mums ir īpaša situācija, jo šī iestāde pēc apvienotās karalistas izstāšanās no Eiropas Savienības vairs nevarēs atrasties Londonā. Uh, Un, protams, šāda pārvākšanās radīs izmaksas, un tad ir jautājums, kuram būtu jāsadz šīs izmaksas. Šeit, kā referents, es jums uh, piedāvāju piemērot um, vainīgā principu. Šādas izmaksas nerastos, ja Briti neizstātos, tādai būtu tikai pamatoti. Jā. Ja, izmaksas būtu jāsadz apvienotā karalistē. Tāpat arī šīs iestādes pārvākšanās rada labu iespēju pārdomāt pamatstruktūras Eiropas uzraudzības iestādēs, vai es būtu iespējams šeit uh, gūt ietaupījums. Es aplūkoju visu šo iestāžu uh, īres cenas, Un es redzēju, ka Parīzē iestāde maksā 52,50 eh, eiro par kvadrātu metru mēnesī, taču Frankfurtē iestāde maksā tikai 29 uh, eh, eiro par kvadrātu metru, un tas ir um, zemāks uh, skaitlis, taču vēl joprojām diezgan iespaidīgs, un tādēļ mums ir jāaplūko. Uh, šie atsevišķie īres cenu ir cenu iespējas uh, starp šīm institūcijām un vietām. Tas arī viss, un tagad vēl tiku informēts, ka es turpināšu vadīt sēdi, un ar prieku došu vārdu ēnu referentiem. Oli Ludvigsons, lūdzu. Tak, Ferūdet. Paldies. Es eh, vēlētos pateikties Ferberkungam par ļoti labi apkopotajiem ievadvārdiem. Proti ir nepieciešami eh, vajadzīgie resursi eh, gan esma, gan pārējiem. Tātad resursi nepieciešami, lai tās varētu īstenot savu funkciju. Uzraudzības iestāžu darbs ir ārkārtīgi svarīgs, lai raudzītos, ka kopienas noteikumi tiek īstenoti, kā arī lai veicinātu labāku finanšu tirgu integrāciju un labāku patērētāju aizsardzību. Runājot par eh, uzraudzības iestāžu lomu, tad eh, tām ir jāveic tām uzticētie uzdevumi, Un šos uzdevumus nosaka Eiropas parlaments un padome. Jo šobrīd, piemēram, pastāv tendence, ka uh, mandāts ir, tātad mandātu vēlas paplašināt arī uz tehnisko standārtu sagatavošanu. To mēs neatbalstam. Mēs uzskatām, ka e, mandāts ir jāīsteno tāds, kāds tas iestādē ir uzlikts šobrīd. Par EBA e pārcelšanās no Londonas vēlos vēlreiz uzsvērt, ka tas, ko par. Tie izdevumi, kas ir saistīti ar šo pārcelšanos, tie ir jāceļ, jā, jāatmaksā apvienotie karalistēm. Es eh, vēlos sadarboties ar referentu pie konkrētu grozījumu izskatīšanas, un esmu pārliecināts, ka gala teksta redakcija būs visiem pieņemama. Uh, Lielas paldies, Ole, no EKR tagad. Stabadī profesors izteiksies Lūnas kunga vietā. Lūdzu, paldies priekšēdētāji, paldies referentam par šo atzinumu projektu Es izteikšos EKR eh, ēnu referentu Lunas kunga vietā, kurš šeit šodien nevarēja ierasties. Ar prieku var apgalvot, ka piekrītām lielākai daļai, ko piedāvā referents, īpaši, lai tiktu īstenot struktūrālas reformas, īstenojot uh, pareizi fiskālo politiku. Tāpat arī uh, apsveicam referenta uh, teikto par šo iestāžu darbības um, lauka pārvietošanos, kad runa vairs nav par likumdošanas darbību, bet vairāk par uh, īstenošanas darbības ievērošanu. Tāpat jūs šeit runājat par kalibrētiem nodavām, kuras būtu jānodrošina no dalībvalstīm. Mūsuprāt, no labi pilnībā izslēgt nacionālā kompetento iestāžu mm, iesaistīšanos finansēšanas jomā. Mūsuprāt, šīm aģentūrām ir ļoti atbildīgā veidā jāizmanto tām pieejamie resursi. Es gribētu piedāvāt arī citādu veidu priekšlikumu. Tā kā šeit beigās būs jāpieņem politisks lēmums, būtu labi pieminēt vispārīgas dabas atsauci uz efektivitāti. Un tam, mūsuprāt, būtu jābūt centrālajiem kritērijiem, pieņemot lēmumus par Eiropas banku iestādes pārvā, pārcelšanos un Tādējādi ik, tiks nodrošināt nepieciešamā elastība. Liels paldies par paveikto un ar nepacietību gaidu šī atzinuma noslēgšanu. Paldies un visu labāko Lūnskungam. Ir viens pārstāvs no liberāļiem, bet jūs nerunājat par šo Nilsa Torvalda vietā. Goe, Miguel lūdzu. Labdien! Šajā ziņojumā tiek pieminēt ļoti būtiski jautājumi - aģentūra nozīme, nepieciešamība nodrošināt pienācīgus līdzekļus, lai šīs aģentūras varētu labi strādāt. Šajā sakarībā mums vienmēr pastāv bāžas varam pieņemt šo līdzfinansēšanas sistēmu, taču mums ir šeit jārunā par aģentūru neatkarību. Šīs aģentūras ir neatkarīgas un tādēļ tās nevar būt atkarīgas no institūciju ieguldījumiem, kuras tām patiesībā ir jāuzrauga. Tas, manuprāt, ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Tad runājot par eh, vispārīgi par visu budžetu. Šeit runājot par īpašiem jautājumiem. Un šī komiteja drīkst paust kritiskas dabas komentārus, proti, ka šis budžets nav pietiekams, vēl joprojām nav iespējams īstenot investīcijas un nevar īstenot ekonomikas atgūšanos, ko visi sagaida. Mums ir jāizmanto attiecīgā konjunktūra, procentu likmes un gribēju vēlreiz pieminēt Junkara plānu un visas tās problēmas, kas vēl pastāv, kondicionalitāte. Un manuprāt, vienkārši nepietiek ar uh, kohēzijas politiku, investīcija paliek arvien mazāk. Mēs netiekam galā ar atsevišķo attīstības tempu starp uh, nabadzīgajām un bagātajām valstīm. Un šajā situācijā tieši nabadzīgās un perifērās dalība valstis atpaliek, un mums ir jāstrādā pie tā, lai šīs valsts tiktu iekļautas uh, ekonomikas un monetārajā savienībā. Tad arī no makroekonomiskā viedokļa mums ir nepieciešams spēcīgs budžets, kas attiecīgi dod savu ieguldījumu īpaši investīciju jomā, lai varētu beidzot tikt galā ar tām problēmām, kuras vēl pastāv. Paldies! Paldies no zaļajiem dodu vārdu Gīgolda kungam. Paldies! Ļoti īsi principā varam atbalstīt šos budžetu priekšlikumus un referentu paveikto šajā jomā. Paldies arī par interesanti nosauktajiem skaitļiem. Iespējams, ka šīs īres cenas arī varētu tikt pieminētas, jo tas ir ievērojams atšķirības Gribēju tikai pieminēt, ka ir tāda laba tradīcija, ka mēs neizmantojam atzinumu par budžetu, lai iesaistītos vispārējās debatēs par budžetu, jo tad mēs neko nepanāksim. Tas paliek uh, plenārsēdē un budžeta komitejai, kur var apmainīties ar viedokļiem par to, kas būtu jāmaina budžeta struktūras ietvaros. Bet, ja mēs runājam šeit par to, tad tas neko nedod, mēs vienkārši gari un plaši diskutēsim. Vēl gribu paziņot to, ka viena būtiskā sastāvdaļa no ekonu budžeta ir Eurostat, un nesen mēs uh, pieņēmām tiesību aktu, vēl joprojām gaidam balsojumu plenārsēdē. Taču esmu apmeklējis Eurostat biroju Luksemburā, Luksemburgā šajā laikā, un jaunajai vadībai es parādīju, kādēļ viņu mājaslapa pilnībā nedarbojas, un vadība uh, piekrita, ka datu izmantošana tiešām ir sarežģīta, un viņi apsolīs piestrādāt pie šīs problēmas. Un referents varbūt atcerēsies problēmu ar Eirostatu par datu izmantošanu. Mēs šeit tērējam ļoti daudz naudas, taču vienkāršiem pilsoņiem ļoti grūti izmantot šos datus, un jaunā vadība ir apsolījusi šeit ko grozīt, tādēļ mēs nepiedāvāsim atkal grozījums, kā to esam darījuši pagātnē, lai izdarītu spiedienu uz Eirostatu, jo izskatās, ka Eirostat beidzot ir apņēmies šeit paveikt nepieciešamo. Runāt par Eiropas uzraudzības iestādēm. Es pats personīgi uzskatu, ka tām vajadzētu veltīt vairāk resursu patērētāju aizsardzībai. Uh, kas uh, atbilst arī to mandātam. Un, ja mēs paliekamies, ko Eiropa dara salīdzinājumā ar uh, eh, ASV vai apvienoto karalisti, tad mēs vēl varam ļoti uzlabot savu darbu. Tāpat arī mēs nepiekrītam komentāram numur divi priekšlikumā, kur ir minēts, ka šīs iestādes centušās panākt savu uh, pilnvaru paplašināšanu pārmērīgi. Mēs uzskatām, ka šīs iestādes vienmēr ir rīkojušās savu mandātu ietvaros. Un tas ir noteikts arī to uh, pamattiesību aktos. Tas, kas ir šis modelis, kas piedāvāts septītajā punktā pašreizējos apstākļos iespējams ir labākais risinājums. Taku es neesmu pārliecināta, ka šis atzinuma projekts par budžetu ir pareizā vieta, kur diskutēt par šiem aspektiem, jo mums vēl būs iespēja budžeta procedūras ietvaros diskutēt par Eiropas uzraudzības iestāžu nākotni un tā tālāk. Paldies! Par Vanšu Pēriš lūdzu. Euh, Jā, paldies priekšsēdētāji. Referenta kungs. Jā, par budžetu kādam ir jāparūpējas. Paldies, ka to darāt mūsu komitejā. Es izteikšu vairākas piezīmes. Protams, tad, kad mēs raugāmies uz šo te budžetu, kur pārvalda ekonomikas un monetārā komiteja, ESA iestādes ir tās, kas ir prioritāras bet šīs aģentūras tiks pārskatītas, tā tiek gatavota šī pārskatīšana, bet es uh, domāju, ka referents man piekritīs, ka mēs šajā budžeta atzinumā nevaram jau tagad zināt, kādas būs eh, diskusijas, tad, kad tiks izskatīti priekšlikumi, kur, kurus mums piedāvās Eiropas komisija pati. Un tāpēc šis te satraukums par uh, pietācīgo līdzekļu sniegšanu es, iestādēm uh, joprojām pastāv spēkā, un paldies, ka to minējāt. Es katrā ziņā neesmu pret uh, šādu iespēju, ka tirgus dalībnieki sniedz savu daļu finansējuma. Tā vajadzētu neizslēgt, lai varētu par to diskutēt. Jūs atsaucāties uz tādu kā uh, analīzes grafiku, par uh, īres maksu. Katrs izvēlas uh, tos kriterijus, kas uh, viņam ir interesanti. Un ja mēs gribam veikt tādu kā auditu, um, Frankfurtas uh, um, bankas atrašanās vietai, tad mēs redzēsim, kādas uh, piemaksas tur ir veiktas. Uh, Um, nekustamā īpašuma darījuma rezultātā. Tātad ļoti uzmanīgi ar šiem te argumentiem, ko mēs paužam. Runājot par aģentūru pārcelšanu, viens no svarīgākiem kritērijiem ir tas, uh, lai EBA, tad, kad tā dosies prom no uh, Londonas, varētu izmantot uh, tādus pašus apstākļus savā atrašanās vietā, lai būtu pieejams personāls, augsts kvalitātes personāls, jo mēs nevēlamies, lai pārvākšanās uh, dēļ uh, cilvēki, viņi zaudē cilvēkus. Es te neesmu pār vai pret kādu pilsētu, jo um, šīs aģentūra jautājums, protams, ir budžeta jautājums, bet mēs nevaram to uh, izdarīt, uh, to noteikti par galveno kritēriju. Runājot par citiem uh, aspektiem mūsu budžetā, man šķiet, ka ar Stolojanu kungu mēs lielu vērību pievērsām tam, kā Eiropas Savienība uh, finansē ISB un uh, frag. Es domāju, ka būtu jāatgriežas pie šī aspekta un, izmantojot jūsu ziņojumu, varētu novērtot to, kā komisija ievēro mūsu Stolojana kungu ziņojumā izteiktos ieteikumus. Es negribu vairs runāt par statistiku, jo tas tika jau minēts, bet es eh, paudīšu bažas par eh, līdzekļu un instrumentu samazinājumu, kas būs eh, tās nodaļas rīcībā, kas cīnās pret optimizāciju un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Skatot budžetu, mums ir jānodrošina, lai arī šie uzdevumi varētu tikt pienācīgi pildīti un lai tam būtu pienācīgi resursi. Paldies! Thank you very much. I... Liels paldies! Neredzu, ka neviens cits vēlas vēl izteikties, tādēļ došu vārdu atkal referentam, kurš atkal runās vācu valodā. Sākumā liels paldies kolēģiem! Tas ir lietas, par kurām jau pieņēmām lēmumus citās jomās un kas ir atgriezušās. Un pamat tā savā priekšlikumā orientējos pēc tā, ko esam veikuši jau pagājušos Uh, gados. Runājot par šīm īres cenām, gribēju vienkārši pievērst uzmanību tam, ka pastāv lielas uh, uh iespējas, un šeit negribu apšaubīt atrašanās vietas, jo Parīzē noteikti ir vietas, kur ir, uh, kuras ir viegli pieejamas ar labākām īres cenām, un esma pēdējā laikā attiecībā uz uh, ēku apjomu ir paplašinājusies, un uh, Ehm, šī vieta, kur tā atrodas, ir diezgan eh, pieprasīta, un gribēju tikai pieminēt, ka Parīzē ir vēl citas lietas, kas ir pietiekami atraktīvas tur eh, strādājošajiem. Vienkārši gribēju pievērst jūsu uzmanību tam. Taču citādi vēlos pateikties par daudziem paustajiem komentāriem, ar prieku gaidu eh, komentārus par Eurostat, noteikti varēsim tos uzņemt. Taču katrā gadījumā būsim atkarīgi no tā, ko budžeta komiteja uh, beigās savā lielajā viedumā eh, pieņems kādu lēmumu, jo neatkarīgi no tā, ko mēs šeit darām, budžeta komiteja ir pēdējais vārds, un pēdējos gados mēs esam piedzīvojuši to, to ko mēs eh, grūt, eh, grūti rūkt esam sastrādājuši šeit, budžeta komiteja beigās to visu atmet. Uh, Tādēļ mums vajadzētu tomēr koncentrēties tām lietām, kas mūs skar tieši. Tagad turpināšu atkal angļu valodā, pirms nodošu vārdu priekšsēdētājiem. Grozījuma iesniegšana ir 19. jūlijas 2012, un lūdzu esiet gatavi tam, kā referents paziņot to, ka vēlas norganizēt ēnu referentu sanāksmi 29. augustā, jo 30. augustā mums būs apspriešana un balsošana par grozījumiem. Es zinu, ka tā ir nedēļa, kad mēs visi atgriežamies pēc brīvdienām, un tā mums ekon uh, locekļiem sāksies trešdien, bet otrdien vakarā novērtētu uh, Eh, to, ja mēs sanāk kopā ēnu referentu sēdē, lai sagatavotos balsiem. Es, ne, godīgi sakot, neredzu nevienu citu iespēju, jo termiņš ir 19. bet budžeta komitejas grafika dēļ mums ir nepieciešams šis balsojums attiecīgajā datumā. Tādēļ tiešām lūdzu visiem ēnu referentiem, esiet gatavi saņemt uzaicinājumu no referenta, ierasties uz ēnu referentu sanāksmi 29. augusta pēcpusdienā. Paldies! Tagad došu vārdu priekšsēdētājiem. Paldies! Paldies Ferberkungam! Un pārējām pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas, bet neredzu šeit referentu. Yes, Ā, nē, Simon kungs tomēr ir. So we need to wait for Mrs. Simon. Pagaidīsim Pēteru Zīmonu. Ja vien ēnu referenti nevēlas runāt pirmie un pat aizstāt Zīmonkungu. Good. Welcome. Ļoti labi sveicam mūsu vidū referentu. Un tagad eh, sākam astotā darba kārtības punktu izskatīšanu, kur ir paredzēta arī grozējuma izskatīšana. Vispirms vēlētos pateikties referentam un visiem ēnu referentiem par eh, viņu ļoti aktīvo un efektīvo darbu, kas ļauj mums šodien sasteigt, bet tādā labā nozīmē sasteigt darbu pie šīs banku pakotnes, lai izskatītu e, šo um, ziņojumu līdz gada beigām un to arī pieņemtu. Tātad referents ir iesniedzis e, kompromisa grozījums un uh, došu vārdu jums, lai ar, iepazīstinātu ar tiem. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu pateikties uh, Vispirms gribētu pateikties par ļoti konstruktīvajām diskusijām ēnu referenta lokā, un mums ir izdevies četros kompromisos uh, gandrīz visu apkopot, kas uh, uh, var arī atspoguļot plašu šī parlamenta vairākumu. Un uh, bija tomēr viena lieta, par ko nevarējām vienoties, bet par to vēlāk parunāšu. Ir svarīgi norādīt uz to, ka uh, No 185 grozījumiem, kas tika iesniegti, um, kas izklausās ļoti daudz, vairāk kā 60 bija nepieņemami grozījumi. Nepieņemami, tāpēc, ka tie neatiecas uz uh, šo te daļu par pātrināto procedūru, bet vispārīgi uz CRD, CRR. Mēs domājam, kā ar to rīkoties. Tas uh, viss tā tad ir kompromisos uh, gadījumā, ja uh, kāds no kompromisiem netiktu pieņemts, tad uh, par šiem grozījumiem netiktu balsots, un tad priekšādātājs varēs izvēlēties, vai tiešām arī pasludināt tos par nepieņemamiem grozījumiem. Bet es raugoties uz to, kā šeit grozījumi tika ņemti vērā, tad es domāju, ka mēs varēsim plašu vairākumu atbalstu saņemt šiem te uh, kompromisu grozījumiem, līdz ar to nesatraucos par to. Tagad par IFRS 9. Šeit mēs vienojamies par eh, to kompromisā eh, saglabāt komisijas priekšlikumu dinamisko pieeju, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka tādējādi eh, mēs panāksim lielāku stabilitātu un drošību. Zaļie un goe šeit gribēja tādu statisku pieeju, uh, arī eh, ņemot vērā drošības aspektu un tāpēc, ka Eiropas centrālā banka eh, izsakās par eh, statisku pieeju, bet tā to dara tāpēc, ka tā grib vienkāršot iesaistītiem pusēm dzīvi, bet tie savukārt saka, ka viņiem nemaz nav vajadzīga šī vienkāršošana šeit. Ja mēs paraugāmies, kas tad ir drošāk, statiska pieeja, kas mēra risku uz pieciem gadiem, uh, Eh, ko nevar vairs koreģēt, vai dinamiska pieeja, kurā katru gadu mēs varam mērīt risku, tad es saku, ka eh, ir labāk atstāt šo iespēju to darīt no jauna katru gadu un jaunās pārmaiņas ekonomikas situācijā ņemt vērā. Mēs visi krīzē redzējām, cik strauji pasaule um, mainījās un cik strauji pasliktinājās situācija. Un tāpēc arī e, šajā konferences priekšlikumā mēs pie, turamies pie šīs dinamiskās pieejas. Un šajā kompromisa priekšlikumā mēs arī um, paužam bažas e, attiecībā uz komisijas priekšlikumu, jo pārāk vēlīga attieksme ir pret bankām. Ar kompromisu tiek precizēts, ka tie uh, resursi, kas jau uh, cieši zaudējums, to uh, nevar visu saskaidīt kopā, jo tad, tad zaudējumi nevar tikt slēpti pie, aiz pašu kapitāla. Otrakārt, šeit tiek ieviests tāds statiskais komponents, kas uh, zaudējumi, kas ir radušies, bet nav ziņoti, nevar tik ņemti vērā. Kas tad ir tie par zaudējumiem? Šie ir zaudējumi, kas eh, ir eh, S39 rezultātā eh, ir radušies, bet nav vēl iekļaut bilancē. Un arī šeit ir spēkā šis princips, ka radušies zaudējumi nevar izskaistināt pašu kapitāla rādītāju Šis rādītājs tiek vienreiz aprēķināts un tad atņemts no šīm attiecīgajām pozīcijām, kuras var norādīt. Vēl viens svarīgs punkts šeit ir tāds, ka šeit mēs dodam priekšroku tādām bankām, nevēlamies dot priekšroku tādām bankām, kas izmanto iekšējus modeļus. Šādi iekšēji modeļi jau pirms IFRS 9 iekļauj eh, sagaidie, sagaidāmos zaudējumus savos aprēķinos. Mūsu ziņojums ar kompromisiem skaidri nosaka to, ka tikai papildus eh, eh, papildinājums, papildus šiem jau radušamies zaudējumiem uh, Uh, kas pārsniedz iekšējo uh, kredīta riska modeli, ka to var tikai pierēķināt uh, pašu kapitālam. Kas attiecas uz pārējais periodiem, komisijas priekšlikums paredz piecu gadu pārējais periodu, kurā uh, izsvēršanas faktori secīgi tiks pazemināti. Uh, Pirmajā gadā ir paredzēta vēl pirma, pilna neutralizācija. Tie grozījumi, kas mums šeit tika iesniegti, gāja abos virzienos. Daži gribēja tāpat kā komisija šādu faktoru 0,1 uh, neutralizācija uz gadu, citi gribēja vēl uz diviem gadiem, daži gribēja uh, lai nebūtu vispār nekāds 0,1 uh, faktors, tieši zemāku faktoru kompromisu priekšlikums tagad uh, Uh, paredz, ka pirmajā uh, gadā būs 0,9 faktors, pirmai, uh, otrajā gadā 0,8, trešajā 0,6, 0,4, 0,2, piektajā gadā. Tātad jau no paša sākuma mums nebūs pilnīga neutralizācija, bet tāds rādītājs, kas ir jau diezgan tuvu neutralizācijai. Uh, Tātad, izējot no komisijas priekšlikuma, mēs saglabājām pārējais periodu laiku, bet neutralizāciju nedaudz uh, padarījām skarbāku. Uh, precizējams, uh, ka uh, bankas var izvēlēties uh, vai izmantot vai neizmantot pārējais periodu. Uh, Vienīgais izņēmums eh, ir iespējams tām bankām, eh, kuras pēc pirmā gada izlēmj eh, tomēr izmantot pārējais periodu. Tad šādas institūcijas pēc uzrauga piekrišanas var otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā gadā piemērot attiecīgos noteikums. Tas būs iespējams tikai vienreiz. Un, ja Sākumā um, banka cenšas IFRS piemērot uzreiz, tad, ja rodas tomēr riski, tad šajā gadījumā otrajā gadā vēl varētu tomēr pievienoties šim pārējais periodam. Jauns ir arī tas, un tur es von Juvenhoizen un Karaskunga grozījums ņēmu vērā, jo man tieši šita saprātīgi uh, izveidot EBA mandātu, EBA tad varēs izstrādāt to, kā pārējais periodā šie tie pašu kapitāla un uh, aizņemtā kapitāla īpatsvara skaitļi ar un bez um, šiem izņēmumu gadījumiem varētu tikt uh, precizēti. Tagad par uh, lielajiem kredītiem. To jūs redzēsiet D kompromisā. Otrā daļa pātrinātajā procedūrā attiecas uz pārējais periodu uh, lielo kredītu risinājumam valsts aizdevumam svešās valūtās bez pārējais perioda 25% ierobežojums no uh, kodola kapitāla no 2018. gada 1. janvāra būtu spēkā, kas uh, saskaņā ar komisijas teikto uh, nostādītu dažas dalībvalsts lielu problēmu priekšā. Trīs gadu pārējais periods, tātad 100% no uh, kodola kapitāla uh, un trešajā gadā 50% tas uh, ir jā, uh, tam ir jāsaist spēkā tajā pašā gadā. Šeit es ņēmu vērā zināmus um, grozījumus, kas prasīja precizījumu komisijas priekšlikumā, jo tur bija kļūda. Tas pilnībā atbilst uh, padomas pozīcijai un ir saskaņots ar komisiju. No 2018. gada valsts aizņēmumiem uh, svešās valūtās tiks eh, pievienota riska izsvēršana. Saskaņā ar komisijas priekšlikumu tomēr eh, valsts aizņēmumu, kam nav nulles eh, svērums, tiks izslēgti no pārējais noteikumiem. Ar šo precizējumu tiek nodrošināts, ka visi valsts aizņēmumi svešā valodā, kas pirms 1. janvāra 18. gadā tika izdoti, un šajā posmā ir nulles svērums, ka arī tie varēs izmantot pārējais noteikums. Arī, ja mēs raugāmies uz ēnu referentu sanāksmi, tad tur šis jautājums netika apstrīdēts, un tāpēc es domāju, ka par lielajiem kredītiem mēs panāksim plašu vairākumu. Paldies visām iesaistītiem pusēm. Paldies referentam. par ļoti veiksmīgi izveidotajiem kompromisiem. Tagad Karas kungs EPP. Tiečējā. Godātais prieksēdētāja kungs. Eiropiešu Volkspartei äh, sagen, dass. Eiropas tautas partija var um, teikt to, ka piekritīs visiem kompromisu priekšlikumiem, jo mēs esam atraduši labu vidusceļu, taču no otras puses mēs äh, balstamies uz dinamisko pieeju, jo situācija tautsainiecībās pasaulē ir ļoti jūtīga. Un tas atbilst arī Marta Bāzeles standartiem. Un tad arī iestādēm ir pietiekams laika daudzums, lai sagatavotos. Tādēļ es arī atbalvis, atbalstu kompromisu par uh, svērumu faktoriem, un piecu gadu periods ir saskaņots ar bāzeli, kas kā maksimālais termiņš tika pieļauts. Tas, ka iestādes uh, var ņemt lēmumu par pārējais noteikumu ievērošanu vai nē, manuprāt, tas ir saprātīgs priekšlikums, ņemot vērā dažādos iestāžu struktūru un darbību. Runājot par informācijas sniegšanu, par šīm vadlīnijām to atbalstu, tās tika iekļautas. Tāpat arī atbalstu 3B apakšpunktu priekšlikumus, runājot par liela riska kredītiem un pārējais noteikumiem apsveicu uh, to, ka referents ņem vērā padomis tekstu, uh, kuram ir paredzēts tāds ierobežojošāks aptvērums, un šeit vēlos uzsvērt to, ka šeit runa nav par jaunu kategoriju ieviešanu, bet gan par pie, pienācīgu sadalījumu. Tāpat arī priecājos, ka manu kolēģu priekšlikumu kompromisu priekšlikumos ir iekļauti, un arī iepriekšējās sarunās mēs esam vienojušies par to, ka atbalstīsim kompromisu priekšlikumu. Paldies! Thank you! Um, Cora van Nieuwenhuizen. Foks kunga vārdā jūs runāsiet, Sambatī kungs lūdzu. Yes, I speak on behalf of Mr. Fox. Jā, es runāšu Foksa kunga kārdā, vārdā. Foksa kunga pas, pasakas eh, referentam gan par dokumentu sagatavošanu, gan arī par ļoti veiksmīgo sadarbību ēnu referenta sanāksmēs. Foksa kungs izsaka savu atbalstu dinamiskam skatījumam uz jau iesakņojušos tradīciju, lai novērtētu šos pasākumus. Bankām ir jābūt adekvāti kapitalizētām, lai tās spētu dot reālus aizdevumus reāli ekonomikas vajadzībām. Un kaut arī mēs iesniegsim vairākus grozījumus par laika termiņiem, mūs tomēr apmierina panāktie kompromisi. Un raudzīsimies, kā notiks trialogu sarunas. Paldies! Un tagad Kora lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ir ļoti svarīgi, kā tirgiem, tā arī reāla ekonomikai, lai šī CRA likums tikt pēc iespējas, regula tikt pēc iespējas ātrāk pieņemta. Un visi esam viensprātis, ka Tas ir ļoti aktuāli. Paldies referentam par ierosinātajiem kompromisu grozējumiem. Lieliski strādāts, jo kompromisu grozējumos ir tiešām apkopoti e, daudz politisko grupu grozējumi. Un tas arī skaidri atspoguļo mūsu kopīgo mērķi, lai Eiropas banku sektors kļūtu drošāks, vienlaicīgi neaizmirstot, ka mums ir jāatbalsta arī uzņēmējdarbība ļoti svarīgi, lai eh, bankas eh, īstenot šo te SFPS 9 noteikumu kopumu, un mēs uzskatām, ka ir jānodrošina vienādi spēles noteikumi. Panāktie kompromisi pārējais periodam ir atbalstāmi. Tātad eh, sāksim darbu no mazumiņa ar šo FSPS 9 un tad ir paredzēts adekvāts laika termiņš, lai pilnībā īstenot visus noteikumus. Uzskatām, ka arī mums visambiciozākie mērķi ir īstenot iespējami. Un, protams, es atbalstu un pilnībā piekrītu jūsu skatījumam, ka ir nepieciešama dinamiska pieeja, jo vairāk ir jāskatās uz eh, finanšu vidi un jāsamazina finanšu riski. Tātad jā, vienlaicīgi, vienlaicīgi spēles noteikumi, bet eh, jums taisnība, ja jau tie, kur strādā konkrētajā jomā, uzskata, ka tā nav problēma, tad kāpēc mums tā būtu jāuzskata kā tāda? Paldies par kompromisu grozījumiem. Panāktais līdzsvars ir ļoti labs un esmu ar prieku gatava strādāt arī tālāk pie likumdošanas pakotnes. Paldies! Uh, Fabio, jo... Fabio Gogrupas vārdā lūdzu. Yes, uh... Jā, paldies. Es uh, vēlētos runāt uh, Makārtī kunga vārdā, kurš nevarēšu šodien ierasties, tātad es tikai nolasīšu viņa man atsūtīto. Mats vēlas pateikties referentam gan par referentu paveikto, gan arī par ļoti auglīgo dialogu. Diemžēl opozīcijai liels atbalsts nav. Mēs esam uzk uzklausījuši Eiropas Savienības uzraudzītāju, un tehniskie eksperti ir uzrādījuši, ka dinamisks skatījums ir veiksmīgs. Mēs uzskatām, ka statiskā pieeja trīs gadu garumā būtu vislabākais. Arī komisijas ideja, ka bankas pēc tam, kad tās būs pakļaujušās SFPS 9, vairs nevarēs izstāties no šīs schēmas. Mūsu politiskā grupa uzskata, ka vajadzēja tomēr ieklausīties eh, uzraudzītāja teiktajā un eh, patreizējos standartos eh, ir zināmas nepilnības un tie ir jāuzlabo. Priekšsēdētājs, paldies, Gīgaldkungs. Pavisam īsi priekšsēdētāja kungs. Arī mm, es savas politiskās grupas vārdā vēlētos pateikties referenta profesionalitātei un darba gribai. Ļoti labi paveikts darbs Arī mēs piekrītam, ka e, pirmajā gadā visiem noteikumiem spēkā stāties nevajadzētu, bet vienlaicīgi arī mēs nepiekrītam vairākumu viedoklim. Esam to vienmēr teikuši un atkārtoši atkal. Manuprāt, e, nav milzīga plaisa starp to, kas e, ir paģērēts reformās un to, ka šīs reformas bija zināmas jau kādu brīdi. Tā tad pieci gadi. Mēs uzskatām, ka Bāzēlas minimālo noteikumu izpilde eh, ir jāizpilda daudz ātrāk. Mēs nepiekrītam, ka dinamiskais skatījums ir labākais iespējamais. Mēs tomēr vēlētos ECB un EIB ideju atbalstīt, bet, diemžēl, parlaments lēma citādi. Uh, Proti, abas šīs iestādes uzskata, ka e, finanses sektoram būtu jāpiemēro citi noteikumi un visbeidzot. Mēs uzskatām, ka strādājot pie banku pakotnes kā tādas, mums vēl būs iespēja atgriezties pie līdzsvara jautājuma, kas ir vairāk saistīts ar risku samazināšanu nekā ar pēc ļoti daudzu e, gadu diskusijām par SFPS 9 īstenošanu. Jā, mēs uzskatām, ka šie mūsu ierosinātie noteikumi varbūt nav e, pilnīgi un tomēr. Tas, ka parlaments uzskata, ka atlikušie riski finanšu sektoram tiek pilnvērtīgi izskatīti, uh, Un eh, šeit mēs vēlamies redzēt adekvātu proporcionalitāti. Vienlaicīgi vēlētos uzsvērt, ka kāpēc referents arī to pieminēja, tāpēc arī es par to runāju, ir eh, vesela virkne neat, eh, neadekvātu grozījumu un šīs tā saucamās eiroskeptiskās grupas ir iesnieguši šos grozījumus, un varbūt, ka vienkārši ir skaidri jāpasaka, kurš vienkārši izmanto šo tehnisko failu, lai um, lietu ūdeni uz savām politiskajām zirnavām. Valīkungs nākamais. Paldies, prieksēdētāji kungs. Par eh, šo darbu, jā, mēs arī iestājamies eh, par dinamisko skatījumu un nevis statisko skatījumu. Eh, mūsu politiskais viedoklis ir tāds, ka bankām ir jāstiprina reāla ekonomika, proti uzņēmumi un maisaimniecības Un eh, es saprotu, ka ir tāds vāciskais skatījums uz kapitāla prasībām, kas ir ierakstīts šajā idejā, bet šīs kapitāla prasības vēl bez eh, šīm eh, bīstamajiem aizdevumiem. Bankas jau šobrīd apgrūtina patreizējais banku uzraudzības režīms. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka brīdī, kad nākamā krīze pārņems finanšu produktus, tad mēs visi sapratīsim, cik brutāli mēs esam apcirpuši banku iespējas sniegt reālus aizdevumus uzņēmumiem un mājasaimniecībām. Mēs eh, nevaram atbalstīt ziņojumu kopumā, bet mēs atbalstam dinamisko skatījumu, jo tas, mūsuprāt, ir jākilnāks nekā, skatī, nekā statistiskais. Nākamais dzamnīkungs. Jā, paldies, prieksēdētāji kungs. Arī es pavisam īsi. Eh, bez šaubām es eh, neatbalstu jauno regulas ideju. Manuprāt, tā problēmas tikai vēl vairāk sāsinās un radīs jaunas. Kaut arī e, šajā regulā it kā ir mēģināts e, nodrīvēt tos riskus, kāda pastāv finanšu tirgos, bet um, regulas ideja balstās uz nepareiziem pieņēmumiem un argumentiem. Proti mēģināt kontrolēt krīzi vai nepieļaut nākamās krīzes iestāšanos vai krīzes eh, izķepurošanos no krīzes. Bet ehm, šis SFPS eh, Eirozonā ir ieviests ne jau tāpēc, ka mums nav bijusi pietiekama uzmanība iepriekš Problēma ir drīzāk tāda, ka e, lielā ekonomiskā krīze, kuru Eiropas, e, Eirozona šobrīd ir piedzīvojusi, tā ir ieilgusi. Šī krīze ir unikāla arī visai Eiropai, bet e, vienīgais, kā mēs varam atrisināt šīs problēmas un izķiproties no krīzes, ir veicināt ekonomisko izaugsmu, bet ar patreizējiem noteikumiem tas nav iespējams. Prieksēdētais, paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūrā. Paldies visiem ēnu referentiem par š, arī šodien konstruktīvo diskusiju un tikai skaidrības labad vēlos norādīt uz vienu aspektu. Nav tā, ka mums šeit ir dažādi viedokļi par to, vai vēlamies eh, vairāk drošību, gribam samazināt riskus vai nē. Mm, daži komentāri tā izklausies, taču runāt par ceļiem, kā mēs varam nokļūt pie šiem mērķiem, šeit mums atšķiras viedokļi. Piemēram, man ir atšķirīgi viedokļi ar Gīgaudu kungu, taču mēs uzskatām, ka mums ir jāsamazina riski arī šīs fast tracking procedūras ietveros, ar ko nodarbojamies. Tad, kad mēs šeit publiskā sanāksmē prezentējamies, tad mums ir. Uh, jāpiemina viens būtisks aspekts. Proti, šeit telpā nav neviens, kas šo pamatmērķu, šo pātrināto procedūru apšaubītu, bet par ceļiem, kā to panākt, veidiem, kā to panākt, kā tas ir ierasts plurālā sabiedrībā, mums pastāv viedokļu dažādība. Tāpat arī jāpiemin šeit padomē, uh, dalībvalstu viedokli, kas uzskata, ka dinamiska pieeja nodrošina lielāku stabilitāti, tādēļ tas ir iekļauts arī kompromisa priekšlikumā, un ja mēs piedzīvosim tādu rezultātu, kas atbilst šodienas diskusijai, tad rītdien eh, mums tas būs arī ekon komitejas rezultāts, un tad nākotnē mēs redzēsim, vai tas viss padarīs drošāk, kā mēs to ceram, un ka tas nenovedīs pie uh, kārtējās krīzes, kā to atkal paredz Gīgotkungs un Demāzī. Cerams, ka tā nebūs. Bet to mēs visu redzēsim nākotnē. Vēlreiz liels paldies kolēģiem par diskusijām šodien un pagātnē un ceru, ka strādājot pie galvenā dosē, mēs turpināsim darbu tādā pašā veidā, protams, ar dažādiem viedokļiem, kurus noteikti piedzīvosim. Taču sākuma izējas punktam mūsu darbam, manuprāt, atmosfēra bija ļoti laba. Par to liels paldies! Grācie! Paldies! Un eh, pavisam drīz ķersimies klāt balsošanai, bet eh, nākamo referentu es neredzu. Yeah? Okmar. See. You represent Mr. Okmar? Hekmarkungs. Tā tad labi. Tad pārējām pie otrā dokumenta izskatīšanas, jo mēs um, lēmām par uh, ātrākas procedūras piemērošanu un subordināciju uh, jaunai parādu kategorijai. Kā jūs ziniet, sākotnējais lēmums bija savādāks, bet um, Gala beigās e, mēs vienojāmies arī par šā faila ātrāku pieņemšanu un vēlētos pateikties Hekmar kungam. Viņš ļoti ātri sagatavoja pirmo uh, teksta uzmetumu. Tas uh, lielā mērā atbilst arī padomas nostājai un tagad dod vārdu Karaskungam, lūdzu. Priekšsēdētāji. Tā kā Hekmar kungs nevar šodien ierasties Viņš man lūdza vakar uh, nolasīt uh, sekojošo uh, paziņojumu. Komisija ir piedāvājusi izveidot jaunu līdzekļu klasi ar mērķi uh, um, samazināt izmaksas atbilstības īstenošanai. Hekmar kungs uh, atbalsta komisijas priekšlikumu un pieeja, kom... Hekmar kungs arī atzīst, ka šī pieeja um, nav varbūt pieņemama visām dalībvalstīm, kur nacionālajā likumdošanā ir atšķirīgi noteikumi, lai noteikti nodrošinātu juridisko noteiktību investoriem un uh, emitentiem, ir jāievieš pārējais noteikumi. Un, lai to izdarītu, uh, Hekmārka kungs uh, no, piedāvā darbības beigu klauzulu, proti, lai Uh, attiektos uh, uz likumdošanu, kas tika pieņemta dalībvalstīs pirms šīs direktīvas dar, spēkanā, uh, da, stāšanās spēkā. Hegmarka kungs piedāvā nenoteikt minimālās prasības. Tātad par termiņu, kas ir īsāks par vienu gadu, uh, tas neatbilst MRL vai TILEK prasībām. Un tomēr šāds instruments varētu tomēr uh, tikt izmantots, uh, un eh, Hekmārka kungs nevēlas uh, izslēgt šādu vērtspapīru emitēšanu, kam termiņš ir mazāk par vienu gadu ir svarīgi ir arī precizēt uh, atbilstības kritērijus, kas ir uh, noteikti 72. Uh, pantā CRR regulējumā. Mums ir jānodrošina atbilstība un saskaņotība starp dažādiem likumdošanas instrumentiem. Hekmārka kungs uh, vispēcot gribētu uzsvērt, ka ir svarīgi investoriem un emitentiem uh, skaidrību saņemt uzreiz par uh, šīm te subordinācijas prasībām, un Hekmārka kungs ar prieku sadarbosies ar ēnu referentiem, lai rastu kopīgu pieeju. Liels paldies! Grazie! Paldies! Paldies uh, Karas kungam par to, ka viņš nodeva mums uh, referentu pozīciju. Pedro Silva Pereira, bet vispirms Pervanš Beresa. Paldies! Eh, Otmāram Karasam, kurš ir eh, Hekmārka kungas spogulis, un es būšu Silva Pereira spogulis. Viņš grib pateikties referentam par projektu un arī par to, ka saskaņoja Eiropas parlamenta kalendāru par um, saskaņā ar um, padomas procedūrām, ar pārtnāto procedūru, jo sociālistu pozīcija vienmēr ir bijusi uh, tāda, lai mēs pielāgotos šai pieejai. Kā jau viņš to ir teicis iepriekšējās sarunās, viņš uzskata, ka šis priekšlikums ir jāprecizē, lai būtu skaidrība par to, kā šeit lietas notiek, lai būtu paredzamība un lai būtu juridiskā noteiktība tirgos. Bankām pēc iespējas drīzāk uh, ir jāpanāk skaidrība, lai uh, varētu atbilst dažādām prasībām un lai zinātu, kāda uh, veida atbildība uh, tad var tikt izmantota, lai ievērotu Eiropas standartus un arī starptautiskos standartus. Tātad vajadzētu rīkoties ātri, lai bankas varētu pēc iespējas drīzāk uh, pienācīgā apmērā um, veidot šādus parādus. Un uh, vēlreiz viņš pasakās referentam par jauno pieeju šajā jomā, par būtību. Viņam ir trīs komentāri, kurus uh, es vēl papildināšu ar savu komentāru. Pirmkārt, viņš uzskata, ka uh, minimālā termiņa svītrošana, tas ir viens gads, viņam tas nešķiet, ka tā ir laba ideja, jo tas eh, tad nošķirtu atbilstības kritēriju ziņām rel atbilstību. Un eh, tas ir tas, ko viņš pirmkārt gribēja teikt. Otrkārt, eh, tas ir daļai saistīts ar 4A apsvērumu, kurā uh, ir jautājums par to, kā tikt galā ar uzkrātajiem parādiem un kā uh, iekļaut eh, šeit jaunā režīma stāšanos spēkā. Uh, tad šī te darbības beigu klauzula var tikt izmantota, bet MREL mm, līmenī uh, par prasībām runājot un par vadlīnijām runājot. Un trešais punkts - ideja par 12 mēnešu pārējais periodu mums šķiet svarīga, viņam šķiet svarīga, jo visa šī te ideja par pātrināto procedūru ir tāda, ka banka var um, pēc iespējas drīzāk nonākt uh, šādā situācijā. Uh, Pēdējais punkts, eh, ko es piebildīšu, tātad par šiem atvesinātajiem uh, eh, instrumentiem. Tur padome ir radusi tādas formulas, ko mēs varētu skatīt arī mūsu pieejā un domāt par to, kā varētu uh, um, paplašināt vēl šos embedded derivatives. Paldies, un tagad no EKR grupas uh, Kamalkungs lūdzu. Paldies priekšsādātājiem, paldies arī referentam un arī Karaskungam, jo uh, viņ, uh, viņš nav klāt, un paldies arī Bēreses kundzei. Uh, man vienmēr prieks ar jums sastapties. Sākumā es gribētu pateikties Gunāram Hokmarkam par viņu ziņojumu projektu, kur mēs plaši atbalstām. Uh, Man ir prieks, ka komiteja sniedz prioritāti šim dokumentam, lai domātu par to, kā šos noteikumus varētu ieviest. Mēs, protams, arī atbalstām to, ka MRL atbilstības kritērija tiks precizēti un arī pārīs pasākumu nodrošinās nepieciešamo juridisko noteiktību. Viena no lietām, ko es dzirdēju, uz ko atsaucās Karasa kungs, bet es labprāt uzklausītu 9. un 20. grozījuma pamatojums. Mēs uzskatām, ka minimums derīguma termiņš viens gads ir, lai būtu atbilstība vispārējiem standartiem. Uh, Tātad globālā mērogā šis termiņš tika uzskatīts par svarīgu, lai saglabātu apsardzības kapacitāti. Tātad šobrīd es negribētu tomēr to dzēst, kā to piedāvā referents, bet vienmēr esmu gatavs diskutēt. Es tikai ceru, ka banku lobbyisti nav viņam tikuši klāt. Tagad par noteikumām attiecībā uz būvniecības uzņēmumiem, kas uh, Uh, ir diezgan neskaidrā situācijā, un es gribētu vairāk uzzināt par referenta skaidrojumā minēto, ka šī procedūra ir uh, angliski lietots vārds streamlined. Es gribētu zināt, ko uh, viņš tieši ar to domā. Thank you. Of course, streamlines regards the CRR parts. Uh, that's... Jā, paldies. Uh, un CRR. Uh, šeit ir svarīgs, un tāpēc mēs šos divus ziņojumus izlēmām skatīt paralēli, un tā tas arī notiks. Es tā tad interpretēju to tā, ka Hokmārka kungs atsaucas uz uh, šo pakotnes pieeju šajos divos ziņojumos, lai nodrošinātu abu ziņojumu uh, lielāku saskaņotību, bet Karas kungs varbūt jums varēs atbildēt tieši. Korņē kungs no Alde grupas, ne Kora. Šodien mums ir daudz aizstājēji, lūdzu. But, uh, in, like you say, in, in my case, it's on behalf of Mr. Um, jā, es izteikšos Konjēkunga vārdā. Mēs priecājamies, ka šīs pātrinātās procedūras princips tagad tiek aplūkots un Korņē vairumā atbalsta priekšlikumu. Uh, Taču mums arī ir tāds bažas, kā jau minēja Pervanš un Saīts. 20. 23. grozījums, kur tiek izsvītrots prasības par šiem parādu instrumentiem, kas ir uh, ilgst ilgāk par vienu gadu. Šeit mēs saskatām problēmas, un tad nebūtu telektiesības, nu, tiesīgspējību nodrošinātu. Šobrīd eh, tiek nodrošināta spēcīga likviditāte, un tas ietekmētu to visu un palielinātu izmaksas. Es piekrītu pārējiem runātājiem, ka šeit ir nepieciešams vēl papildu diskusijas. Tas arī viss. Paldies! Paldies, Fabio de Māsī, lūdzu, no gojas. Vēlos pateikties eh, referenta Hokmāra kungam par šo priekšlikumu un uh, Karskungam par šo prezentāciju, runājot par šīm atbildībām. Es nezinu, vai um, tādām senām bankām būtu jāatrodas vienādā līmenī ar uh, citiem uh, kredītsabiedrībām un tad runāt par šo hierarhiju. Tā vietā, lai mēs uh, koncentrētos uz visu, uh, stabilitāti, mēs drīzāk izvēlamies šo stelaka instrumentu kasti, un tas man rada skepsi, vai šī ir pareizā pieeja. Izskatās, ka finanšu krīzes būtiska mācība ir tāda, ka finanšu regulējums ir jānodrošina gan makro, gan mikroprudenciālajos līmeņos, ka šī atziņa ir atzīta. Šeit mēs vairāk koncentrējamies uz mikroprudenciālajiem aspektiem un ignorējam makro aspektus. Uh, Un es tiešām uzskatu, ka liela daļa problēma banku sektorā ir makro problēmas pēc dabas. Šeit pastāv arguments, ka striktākā mm, pieejā palielinātu izmaksas un ka beigās nodokļu maksātāji cietīs. Taču ar tilak mēs nodrošinātu lielāku caurskatāmību Un tad arī šeit, protams, ir jāmin šī problēma ar uzņēmumu, kas ir pārāk liela, lai gūt, lai tie varētu zaudēt. Tāpat arī tā ir viena no galvenajām problēmām gan komisijā, gan pašreizējā priekšlikuma, priekšlikumā, kas dod priekšroku uh, šīs hierarhijas konkrētajām sadalījumam. Uh, Un nesenie gadījumi par uh, zaudējumu sekšanu parāda, cik liela trūkuma vēl pastāv šajā jomā. Mēs gribētu, lai nodrošinātu raitu rīcību šajos gadījumos, pārāk nenoslēgojot visus kreditorus. Tāpat arī par Eiropas centrālās bankas rīcību šeit vēl ir nepieciešama uzlabojuma. Mēs gribam daudz vienkāršāku pieeju, lai visi eh, parādu instrumentu jautājumu tiktu aplūkoti konkrētas hierarhijas eh, aspektos. Tāpat ir būtiski, lai investori un um, patērētāji skaidr, saņemtu skaidru informāciju Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Urtasona kungs lūdzu. Like to... Liels paldies priekšsēdētājs. Arī vēlos pateikties Hokmāru un Karas kungiem par šī priekšlikuma prezentēšanu. Man ir divi galvenie komentāri. Vēlos pievienoties zaļo teiktajam attiecībā uz komentāriem par 20. pantu. Mūsuprāt, šo viena gada termiņa izsvītrošana nav laba ideja. Šī īstermiņa aizdevumi ir būtiski likviditātes menedžmenta ietvaros, un ja mēs izsvītrosim šo tekstu, tad mēs ierobežosim teleka efektivitāti. Un no tā taču mēs vēlamies izvairīties. Un šajā kontekstā viena gada ideja ir jāturpina. Otkārt, mēs kā zaļie vēlamies uh, rīkoties tā, lai neprofesionālie investori varētu attiecīgi rīkoties un lai neprofesionālie investori investori, kā tie ir definēti MIFID regulas ietvaros, varētu iegādāties aktīvus. Un šeit mums ir arī zināmas idejas, kuras vēlamies piedāvāt. Varbūt, ka var piedāvāt tādu minimālo investīciju apjomu, ar kuru uh, pietiktu, lai šie ne, neprofesēstie investori nepievienoties šīm kategorijām. Tas ir viss šobrīd. Paldies! Paldies! Marko Vallī lūdzu nākamais runātājs. Paldies! Šeit man šķiet interesants Ernesta teiktais, ka ir jāizveido tāds kā garantija instrumentiem, kur paredzēti segumi, jo šeit uh, parasti tiek skarti mazie uzkrājēji, bet uh, runa ir arī jāņem vērā arī institucionāli ieguldītāji, kas iegādājas šādus instrumentus, piemēram, pensionāri, pensiju fondi, apdrošināšanas sabiedrības, kas uzņemas risku. Un beigās par to atkal maksās mazie mm, uzkrājēji, un šeit mums jārūkojas ļoti uzmanīgi. Uh, Un noteikti arī piedāvāsim konkrēts priekšlikums par šo punktu. Nu, tas arī būtu galvenais aspekts, par kuru iestāsimies. Paldies, Marko Dzanī, lūdzu, nākamais runātājs. Paldies referentam. Vēlos izteikties kritiski par pāris aspektiem. Uh, Kolēģi jau pieminēja dažus no tiem, piemēram, vienu gada termiņu izsvītrošanu. Vēl citas prioritātes saskatu tajā jomā, kā tiek novērsta nobriedušo obligāciju atgriezeniskā atzīšana. Runāt par šo bail-in. Šeit nevar vienkārši no vienas dienas uz otru tās personas, kas iegādājušās obligācijas, pēkšņi konstatēt, ka uh, tās glābja bankas. Nu, tas taču nebūtu saprātīgi. Šeit ir nepieciešama jauna aktīva kategorija, kas kalpotu kā uh, garantija, lai nebūtu tāds atpakaļ, atpakaļējošs pienākums. Un tad vēl divi problemātiski jautājumi. Viens par likviditāti un par tirgus apjomu šim šai jaunajai aktīvu kategorijai. Mana pieredze liecina par to, ka ļoti zemu procentu likmju vidē, kā tas notiek tagad, šie neprofesionālie investori būtu ārkārtīgi ieinteresēti likviditātes nodrošināšanā instrumentos, kas vēl nod, dod iespēju pēļņai. Šeit vēl pastāv šāds tirgs, taču jautājums, protams, ir par kādu cenu un kādām sekām uz banku sistēmas finansēšanu, īpaši tādās dalībvalstīs, kur ir problēmas. Šeit izmaksām jāatbilst reālās ekonomikas izmaksām, ja bankām ir lielākas izmaksas. Un tad, protams, jālūkojas, kā tas viss ietekmēs reālo ekonomiku, ja tiek īstenot šādi instrumenti. Šo aspektu jau pieminēja iepriekšējie divi runātāji par caurskatāmību veicot darījumus gala patērētāju tirgu, ka tiek pārdoti uh, šī jaunā aktīva kategorija. Varbūt, ka mēs šeit varētu paredzēt citādāku formulējumu, jo šis senior rada tādu iespēju, ka šīs prasības ir drošas. Varbūt mēs varētu teikt uh, subordinated preferred bonds. Un tādējādi mēs varētu novērst uh, tādas maldīgas informācijas sniegšanu gala patērējiem. Tad runājot par tirgus likviditāti, šeit jāvrīkojas uzmanīgi, jo ECB nesen publicēja ziņojumu brīdinot par likviditātes pasliktināšanos Eiropā. Šāda problēma pastāv. Un pie tā mums vēl jāstrādā kopā ar referentu. Paldies! Okay, grazie. I received no Paldies, redzu, ka neviens nevēlas izteikties brīvā mikrofona ietvaros, tādēļ došu vārdu atpakaļ Kārasa kungam. Paldies, priekšādātāji. Gunāra Hakmar kunga vārdā vēlos pateikties par šīm debatēm. Jūs noteikti saprotat, ka tie kolēģi, kas ir šeit un. Uh, arī viņa asistenti nodos tālāk šos teikto. Taču runāt arī par Simonas ziņojumu. Mums tiešām ir jākoncentrēs šo pātrināto procedūru. Tā ir tikai daļa no kopējā ziņojuma. Un mēs nevaram pātrinātās procedūras ietveros diskutēt par pilnīgi visiem jautājumiem, kas ir saistīti uh, ar kopīgo paketu. Tad runājot par 20. un 23. grozījumu priekšlikumu, vēlos norādīt to, ka Hokmāra kungs ņēma vērā Eiropas centrālās bankas priekšlikumus un padomus. Viņš tā vienkārši patvaļīgi šeit neveica šīs izmaiņas, bet atspoguļo tās debatas, kas tika vestas publiski. Mums ir 4. Eh, septembris kā grozījumu priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Pēc tam mēs varēsim uzsākt sarunas. Taču man arī kā nu, referentam eh, Simona ziņojumam ir būtiski nošķirt starp CAD un CRR un novērst uh, pārklāšanos, piemēram, CRA 20, 20 72 AB. Tāpat arī runājot par šo likviditātes hierarhiju. Šeit tas rada neskaidrību tirgu, un tas var radīt konkurences skropļojumus. Tāpat arī instrumentu izmantošana pārobežu institūcijās eh, tiek apgrūtināt. Tādēļ es atbalstu šo harmonizāciju, jo tas veicina lielāku tiesisko skaidrību un, manuprāt, šī pieeja attiecībā šo režīmu nodrošina labāku skaidrību par laika grafikiem. Uh, un ņem vērā telak standārtus, un tas rada noteiktu drošību un uzticību. Manuprāt, tas ir labs vidusceļš, kas tika atrasts starp uzraudzības puses interesēm un dalību valstu interesēm, kuras jau ir uzsākušas pasākumus. Un lūdzu iesniedziet savus grozījumu priešlikumus laicīgi, Hokmāra kungs tāpat kā arī Simons kungs noteikti centīsies panākt vienprātību kompromisu priekšlikumu ietveros. Šeit būtiski ir nerunāt pretī, bet papildināt vienam otru un nediskutēt šeit par visu šo uh, projekta, priekšlikuma projektu, bet par pātrināto procedūru. Paldies, paldies! Vēlos uzsvērt arī aspektu, ka, kuru Karas kungs tikko pieminēja, ka šeit ir runa par pātrināto procedūru, 108. pantu, un šajos ietvaros, protams, grozījumi ir uh, tiesīgi un gaidīti, taču tie neatiecas uz pārējo galvenās pakotnes daļu. Tad šie grozījumi nebūs uh, leģitīma. To es vienkārši gribu jums tā skaidri pastāstīt, lai jūs velti netērētu laiku. Tātad pātrinātā procedūra. Nepātrinātās procedūras daļu mēs cerāms izdiskutēsim laicīgi. Tā, jā, man ir zināms, ka tas ir cits priekšlikums, bet tas pats tiesību akts. Tātad teorētiski locekļi gribētu izmantot attiecīgi šo daļu. Tādēļ būtiski, lai valdītu skaidrība, ka mēs koncentrējamies uz 108 un spēkā stāšanos, jo pārējie grozījumi nebūs tiesīgi. Kāds ir laika grafiks? To mēs esam grozījuši. Grozījuma iesniegšana 4. septembris, grozījuma apspriešana 25. septembris, Ekon 25. septembris un tad trialogi. Ieteiktu piecu minūšu pārtraukumu pirms balsošanas, kāds ir paredzēts, kas sāksies 12.30. Lūdzu. Thank you. Dear colleagues, may I ask you to take seat? Kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Ievietojiet lūdzu savas balsošanas kartītes balsošanas mašīnās un pārbaudīsim, kā visa sistēma darbojās.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 Okay. Mr. Jezek also. So we are now 46. Very good. Okay. The test is closed. Beidzam balsot elektroniski. Un tagad uh, balsojam par uh, pirmā eh, provizorisko vienošanos, kas panākta starp iestāžu sarunās. Pirmais ir STS tanga ziņojums. Sākam balsot. No. Yes, it's roll call vote. Jā, bet, protams, tas ir elektroniskais balsojums, personālais balsojums. Balsojam lūdzu vēlreiz, jo es nepateicu, ka tas ir personālais balsojums. We have to.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 Ir kolēģi, kur vispār nebalso, pat neaturās elektroniskajā balsojumā, bet eh, beidzam balsot 47 nobalsojuši, 34 par 12 pret 1 ir atturējies. Apsveicam Tankungu. Ļoti aktuāls bija šis ziņojums, bet tagad nākamais balsojums ir par Otmāra Karas ziņojumu. Tātad prudenciālās prasības attiecībā uz kredīt iestādēm ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Sākam balsot. Okay. We can close. Beidzam balsot. 35 par, 12 pret, 1 atturējies. Apsveicam Karas kungu, tāpat kā Tanga kungu. Un tagad balsojam par statistikas failu un referents esmu es pats personīgi. Sākam balsot par manu ziņojumu. Personālais balsojums. The vote is closed. Beidzam balsot. 39 par 3 pret 6 ir atturējušies balsojumā. Paldies! Un tagad Sirpas Pietikainenes ziņojums par Eiropas riska kapitāla fondiem un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem. Personālais balsojums sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 38 par, 2 pret, 7 atturējās. Apsveicam arī sirpu. Un tagad pārējām pie Pētera Zīmona kunga ātrās procedūras, <clears throat> ātrās procedūras pieņemto ziņojumu un pirmais grozējums par pret atturs pieņemts, A kompromiss par pret atturs pieņemts. B kompromiss par pret atturs pieņemts. C kompromiss par pret. I guess you are in favor. Jūs esat par. Atturs pieņemts. 32. grozījums par pret atturs pieņemts noraidīts, 33. grozījums par pret atturs noraidīts, kompromiss D par pret atturs pieņemts. Un tagad ir jābalso par komisijas priekšlikumu ar mūsu grozījumiem. Personālais balsojums sākam balsot. Jūs jau ziniet, tas pats, šis grozējums tika uzskatīts par nepieņemamu, jo tas neatbilst ātrās pieņemšanas procedūras algoritmam. Tā tad, Estera Langa, jūs vēl tā kā nesat nobalsojusi, dosim jums laiku nobalsot. Tās bija nelegāli, ko jūs dariet. Jūs, kungs, nobalsojat Langas kundzes vietā. Tas ir pārkāpums. To sauc kā par pianista pirkstiem, bet nu labi. Tā kā Langas kundze pati ir klāt, tad pieņemsim šo pārkāpumu. 39 pār 11 pret neviens nav atturējies. Apsveicam Zīmonu kungu un tagad. Ak, nē, mums ir jābalso vēl par eh, likumdošanas eh, rezolūcijas priekšlikumu. 26. grozījums pārpret atturs, noraidīt 27. pārpret pret apturs noraidīts, 28. pār pret apturs noraidīts, 29. pār pret apturs noraidīts, 30. pār pret apturs noraidīts, 31. pār pret apturs un noraidīts. Un tagad balsojam par aknē tiek labots priekšsēdētājs. Okay, so go... Tātad, tagad balsojam par uh, starpinstitucionālo sarunu uzsākšanas um, ideju, personālais balsojums. I mean, have a discussion, so the vote is open. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 40 pār 11 pret, neviens nav atturējies. Tātad lēmums par starpiestāžu sarunu uzsākšanu ir pieņēmts. Apsveicam referentu, kā arī ēnu referentus. Okay, so we... Godātie kolēģi, tad sanāksme ir slēgta, pasludinu to par slēgtu un atsākam darbu pulkstens četros pēcpusdienā. Paldies!